Gut, liebe Kolleginnen, Kollegen. Dārgie kolēģi, kolēģis, lūdzu apsēdieties savās vietās. So, liebe Kollegen, Kollegen, ich hoffe, Dārgie kolēģi, es ceru, ka katrs atrada savu sēdvietu un ka jums visiem ir līdzi arī balsošanas kartiņas. Tagad, kā parasti, sākumā nobalsēsim, būs tāds izmēģinājuma balsojums. Die Abstimmung eröffne ich jetzt. Eine Testab. Sākam balsot, šis ir tikai pārbaudas balsojums. Lūdzu, iedarbiniet savas balsošanas iekārtas.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 37 kartītes ir, eh, un tikai 35 kolēģi nobalsoja. 83, tagad, 38 nobalsojuši. Scheint das alles zu funktionieren un die Fraktion. Izskatās, ka viss darbojas, un arī politiskās grupas ir pārstāvētas atbilstoši. Labi, paldies, beidzam balsošanu. Tagad būs īstā balsošana. 13. darba kārtības punkts. mutiskā jautājuma uzmetums par Maurīcijas konvenciju. Sākam balsot. There's one extra EPP there. Okay. Inzwischen hat sich ein EPP zusätzlich. Ähm Ir viens kolēģis par daudz, vai kāds no ETP grupas vēl ir ieradies papildus? Beidzam balsot. Ist mit 31. 31 par, 7 atturējās. Pieņemts. 14. darbkārtības punkts. Igadējais ziņājums par Eiropas Savienības finanšu interesēm. Tagad jābalso Un nu, mēs balsosim vienkārši ceļot roku. Pirmais kompromis grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Grozījums pieņemts. Piektais. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Otrais kompromis grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 14. grozījums, kas ir par pret atturas. Man šķiet, ka ir noraidīts, bet eh, sākam balsot elektroniski drošības labad. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums, kas par? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen an. Par pret atturas pieņemts. 17. par pret, atturas, pieņemts. 19. grozījums par pret, atturas. Man izskatās, ka ir pieņemts, bet labāk drošības pēc nobalsosim elektroniski. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromis grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromis par, pret, atturas, pieņemts. 26. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 27. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 28. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim. 28. grozījums sākam balsot elektroniski. Abstimmung geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 34. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Tagad balsosim par visu grozīto ziņojumu. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 35 balsis par pieņemts. 15. atkārtības punkts. Betīnī kungs, referents, gribēja vēl kaut ko piemetināt eh, solo per ringraziare mh, mm, tutti i colleghi nel lavoro che abbiamo fatto. Gribēju pateikties visiem kolēģiem, arī uh, saviem uh, asistentiem, Langas kungam par trilogā veikto, un uh, mēs panācām kompromisu no sākuma. Patiešām bija tāda pozīcija, kas bija ļoti nepiekāpīga, padoma bija nepiekāpīga, bet mums tomēr izdevās. Uh, panākt mums e, svarīgu prioritāšu pieņemšanu par deleģētajiem tiesību aktiem attiecībā uz cilvēktiesībām. Gribēju visiem sirsnīgi pateikties un gribēju arī pateikt, ka sadarbība ar citām grupām izvērtās ļoti auglīgi. Paldies, Betīnī kungs! Paldies, es jāru jums arī pateikties, kā e, referentam, kā. Uh, ēnu referentiem arī mēs kā uh, delegācija patiešām bijām uh, ļoti tādi saliedēti. Un jāsaka, ka padome no sākuma piekrita uh, šiem muitas nodeva atvieglojumiem un piekrita, ka ir deleģētie tiesība akti, lai arī parlamentam savs vārds būtu sakāms Un es domāju, ka mēs patiešām labi pastrādājam. Sirsnīgs paldies parlamenta delegācijām. Tagad ir uh, gatavs šis kompromiss un sākam balsot par to. Un schließe die Abstimmung. Beidzam balsot. 30 jā. 33 pār, 3 pret, 3 atturējās Referenta kungs, sveicu jūs. Paldies, dārgie kolēģi. Dann kommen wir zu Punkt 6. 16. darba kārtības punkts par tīsa. Pirms sāk diskusijas gribu jums tikai atgādināt, ka 9. datumā Inta komiteja ir organizējusi 18.39. datumā tādu nelielu svētku pieņemšanu par godu Ziemassvētkiem. Es būtu patiešām ļoti priecīgs, ja mēs varētu arī saskandināt glāzes par tik ļoti auglīgo uh, veikumu šī gada laikā. Paldies! Un tagad 16. darba kārtības punkts. Tīza. Mēs jau esam trīs reizes apspriedušies komitejā par sarunām par pakalpojumu tirzniecības nolīgumu, jeb tīsa. Iepriekšējās diskusijas notika 15. oktobrī, tad, kad Redingas kundze, mūsu referente, mūs iepazīstināja ar šo ziņojumu. Tagad ir sagatavoti, ja nemaldos, 599 grozījumi ar kuriem tagad uh, strādā Redingas kundze kopīgi ar ēnu referentiem. Un deviņas komitejas arī uh, sagatavos atzinumu par šo ziņojumu. Tagad ar prieku došu vārdu Redingas kundzei. Ähm, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Dārgie kolēģi, tad ķeršos uzreiz vērsim pie ragiem un uh, minēšu pašas svarīgākās detaļas šajā ziņojumā. Tātad uh, runājot par to, mm, kas mums visiem šķiet pietiekami svarīgi, tātad runājot par aptvērumu, visas politiskās grupas ir viens prātis, ka ir jānodrošina tīsas atbilstība gads un arī jāpiekrīt Ķīnas līdzdalībai šajās sarunās. Visas grupas atbalsta ļoti spēcīgas garantijas gan par brīvību internetā, gan runājot arī par personas datu aizsardzību. Ja runājam par patērētāju tiesībām, mani priekšlikumi baudīja kolēģu atbalstu un tāpat arī cits prioritātes šajā kontekstā. Ja runājam par caurskatāmību, kolēģi atbalsta uh, arī piekļuvi sārunu vešanas dokumentiem, ja tas ir saskaņā ar PTO normām un Eiropas Savienības akī un ir pieprasīta apusējība, runājot par tādu pietiekam labi formulētu nodaļu, kas attiecas uz valsts iepirkumu. Un politiskās grupas to patiešām uztvēra ļoti labvēlīgi, nu, pie tā mums pat vairs nevajag atgriezties. Tie ir galvenie elementi, kas izskanēja šajās sarunās, un par tiem esam galvenokārt viens prātis. Bet ir vēl daži klupšanas akmeņi, jeb tāds strīdus ābols starp grupām, tā tad piekļuvu tirgumu. Ir uh, dažas grupas, kas pieprasa pirmajā un ceturtajā punktā ļoti spēcīgas Um, saistības, bet citi ir pret uh, jaunām saistībām, kas būtu pat nu, tālāk ejoši nekā gads minētās. Un daži pat vēlas ievērot pašreizējo uh, sarunu formātu, bet citi atkal ir pret tādām uh, jaunām klauzulām šajā nolīgumā. Diskusijas joprojām turpinās, bet es esmu noskaņots optimistiski, ka mēs varēsim vienoties gal galā. Runājot par ceturto moduli, par uh, augsta līmeņa profesionāļu uh, pārcelšanos citu zemes laiku. Es gribēju tikai teikt, ka ir atsaucis uz SDO konvencijām un Eiropas Savienības uh, regulējumu par uh, darbinieku nosūtīšanu, kā arī izpētot uh, to, kāda tieši cilvēka, kurā vietā ir nepieciešama, kādas prasmes ir nepieciešams. Domāju, tur arī varēsim panākt vienprātību. Ja runājam par dalību valstu likumdošanu, vietējo likumdošanu ir grupas, kas ir nedaudz piesardzītāks par pārējām. Bet visi ir vienis prātis ka pielikumā nevajadzētu nu, nekādas stingrākas normas par gads un Eiropas Savienības likumdošanā atrodamajām. Priekšsēdētāja kungs, tātad jūs uh, varat jau redzēt, ka ir iespēja kaldināt tādus ļoti labus uh, kompromisus. Es kā referente kopīgi ar uh, saviem uh, palīgiem, asistentiem, mēģina sazināties pēc iespējas vairāk ar visām politiskajām grupām, lai nonāktu pie pēc iespējas veiksmīgākiem kompromisiem. Nu, līdz ar to mēs tādā kompromisa dar, dabā strādājām jau no pašas pirmās dienas, bet, protams, tos vienmēr var padarīt vēl tādus spēcīgākus, saliedētākus. Es gribēju pateikties ēnu referentiem par nu, to auglīgo konstruktīvo darba gaisotni, kāda valdīja mūsu sēdēs un uh, Inta kolēģu priekšlikumi par tošām uh, tiks ņemti vērā. Mēs strādāsim pie kompromisu grozījumiem, un mēs tāpat mēģināsim arī um, atspoguļot to komiteju viedokli, kas sniegs savu atzinumu par šo ziņojumu, ņemot vērā, ka uh, Eh, sarunu aptvērums, diapazons ir tāds ļoti plašs, tas, protams, ir jāņem vērā, tādēļ mēs tieši tagad strādājam pie tā, lai ņemtu vērā visas, eh, nu, teiksim, svarīgākās pozīcijas, kas ir izkristalizējušās atzinumu rakstošajās komitejās. Tālāk eh, viens monitorings gads ir paredzēts katram uh, sarunu vešanas raundām, un komisija patiešām uz mūsu lūgumiem uh, reaģēja ļoti atsaucīgi, ieradās grupā, uh, nāca klajā ar paskaidrojumiem un ņēma, uh, protams, vērā arī, ko par to visu domā sabiedrība. Mēs kā, mēs esam strādājuši ļoti uh, Eh, labās caurskatāmības tradīcijās, un eh, parlamenta deputātiem arī ir jānosprauž skaidras eh, prioritātes, ko mēs vēlamies un ko mēs nevēlamies. Tādēļ mēs arī to esam paskaidrojuši savā rezolūcijā. Intā mums ir nepieciešama uh, nepieciešams tāds spēcīgs vairākums, jo ja mēs vēlamies sarunu vedējiem skaidri un gaiši pateikt, lūk, mēs esam parlamenta deputāti, tautas tieši ievēlēti, mēs vēlamies, lai tīsā būtu teikts tas, tas un tas, tad, protams, no nu, tāda vāja vairākuma atbalsta plenārsēdē tas neizskatīsies diezko pārliecinoši. Par tīsu pašu mēs balsosim, tā tad par vai pret vienošanos pirms tā vispār tiks noslēgta. Līdz ar to mēs e, iezīmēsim tādu virzienu sarunu vedējiem un visas politiskās grupas un e, visi deputāti, kas vēlēsies, lai e, šīs sarunas ievirzītos pareizajā gultnē mūsu pilsoņu un uzņēmumu interesēs, viņiem tā tad nevajadzētu šo iespēju palaist garām. Tagad, nu, uzklausīšu uzmanīgi kolēģu komentārus, lai turpinātu šīs konstruktīvās diskusijas starp politiskajām grupām un, protams, lai arī uh, turpinātu tik izcilo sadarbību ar ēnu referentiem. Paldies, paldies Redings kundzei, tas patiešām izklausījās ļoti daudz sološi ka jūs šeit kopīgi ar ēnu referentiem uh, varējāt vienoties par tik daudz svarīgiem punktiem. Nu jau tagad gribēju jūs uzteikt par to. Paldies. Tagad uzstāsies ēnu referents Kirton Dārtlings kundze pirmā. Jā. Lielas paldies priekšsēdētāji. Tīsa sarunas. Tas ir pavisam skaidrs piesaist ar vien vairāk uzmanības ārpus parlamenta, bet arī parlamenta iekšienē. Es domāju, ka viens, e, ko mēs varam mācīties, ir tas, kā mēs kā komiteja esam iesaistījušies darbā ar citām komitejām, kas sagatavo savu atzinumu. Es domāju, tas ir ļoti pozitīvs process, un es vēlētos pateikties referentai par um, šo atvērtību visā procesā. Uh, Tas nozīmē, ka ir ļoti daudz grozījumu, kas jāpieņem daudz grozījumu no šīs komitejas, bet arī no tām komitejām, kas sagatavo savus atzinumus. Mēs šobrīd esam pusceļā visā šajā procesā, apsverot to, kādi varētu būt kompromisi. Es domāju, ka Tas skaidri parāda, ka Eiropas parlaments uzņems vadošo lomu, ņemot vērā sabiedrības prasību pēc lielākas atklātības caurskatāmības sarunās par tirzniecības nolīgumiem. Mēs nevaram ietekmēt to, kā komisija un eh, tirzniecības politikas komiteja eh, pat par sevi eh, uzved šajās sarunās. Es domāju, ka mēs tomēr varam uzņemties vadību cenšoties panākt lielāku caurskatāmību, un es domāju, ka tas ir bijis ļoti pozitīvi šajā ziņojumā. Vēlos atsaukties arī uz to, ko teica Redingas kundze, proti, ka e, šis rezolūcijas priekšlikums, te nav runa par to, vai mēs apstiprinām šo tirzniecības nolīgumu, jo tāds vēl nepastāv. Runa ir par to, ka mēs ietekmējam sarunu procesu, kas šobrīd norit. Un labākais veids, kā mēs to varam darīt, ir sniedzot vairāk skaidrības eh, šīm te publiskajām debatēm un arī um, nosakot to pavisam skaidri un precīzi un izmantojot šo eh, rezolūciju tam, lai skaidri pateiktu, ko mēs vēlamies vai ko mēs nevēlamies redzēt nākamajā tīza nolīgumā. Mums jau ir bijušas vairākas iespējas um, izklāstīt savu nostāju. Es domāju, kopumā um, galvenais mums ir jābūt konsekventiem, Šogad bija milzīgs debats par e, tītību ziņojumu, un mums ir jānodrošina tas, lai tas viss būtu konsekventi un saskaņā ar mūsu nostāju citos jautājumos. Tīsa ir lieliski iespēja um, atjaunot uh, gads un piemērot to interneta uh, ērai. Uh, Mums ir pavisam skaidri jāpasaka mūsu publiskie pakalpojumi un standarti, un jo īpaši standarti nodarbinātības jomā netiek eh, ziedoti vai negatīvi ietekmēti ar šīm sarunām. Mēs vēlamies garantēt eh, tiesības eh, publiskajām iestādēm regulēt šo procesu un tas attiec arī uz standstila klauzulu un citām, un es domāju, ka mēs nevaram to tikai un vienīgi pieminēt nolīgumā. Mūs īpaši satrauc arī jautājums par datu privātuma aizsardzību, arī tas pienācīgi jāatrisina kompromisos, un es domāju, ka mēs ejam pareizajā virzienā, bet galvenās atšķirības starp tīza un citām sarunām, kā piemēram eh, tītip gadījumā, uh, Eh, šī ir viena no tām iespējām, eh, lai mēs panāktu pēc iespējas lielāku daudzpusēju pieeju un uh, globālā līmenī. Tāpēc arī S&D grupa skaidri pateikusi, ka mēs vēlamies ne tikai uh, daudzpusēju vienošanos, uh, kurā ir iesaicīts tikai uh, bagātās valsts, mēs vēlamies uh, atjaunot pilnībā šīs sarunas PTO ietvaros lai um, izbeigtu ar šo sociālo dempingu Eiropā. Tāpēc uh, arī mūsu pieeja kompromisa gadījumā ir tāda, ka Eiropas Savienībā ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka tīs ir daudzpusējs nolīgums, un tas nozīmē, ka mēs nepiekritīsim nevienam noteikumam, kas ir pretrunā ar gads. Noslēgumā es vēlētos tik tiešām pateikties referentiem un ēnu referentiem no citām politiskajām grupām. Mēs strādājam ļoti konstruktīvā gaisotnē pirmajā koordinātoru sanāksmē, bet mums ir paredzēta arī ēnu referents sanāksme šonedēļ, un bez šaubām mums noteikti izdosies e, sagatavot labu un vērtīgu rezolūcijas priekšlikumu, un noteikti, ka kompromisos mēs ņemsim vērā visu e, bāžas un es ceru, ka nākotnē mums izdosies būt vēl atklātākiem kompromisu gadījumā. Paldies! Paldies, turpina Klārkens kundze. E, liels paldies priekšsēdētāji, paldies referentē par ļoti konstruktīvo darbu visā šajā procesā, kur mēs esam sadarbojušies kopā ar pārējiem ēnu referentiem tik tiešām visu viedokļi ir tikuši ņemt vērā arī dažādās interpretācijas, kādas mums ir bijušas attiecībā, bijušas attiecībā uz tīsa, lai rastu labākos kompromisus. Domāju, ka zināms progress ir panākts pirmajā ēnu referents sanāksmē, un es ceru, ka tas turpināsies pozitīvā gaisotnē, lai arī man šķiet, ka mums vēl ir zināmas manevrēšanas iespējas, un nu, es vēlētos uzsvērt tos galvenos punktus, kas mūsuprāt ir ļoti svarīgi par ko mēs runājam arī pirmajā diskusijā par kompromisu grozījumiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka uh, standstill uh, ir gan pozitīvajā, gan negatīvajā sarakstā. Uh, tie noteikti būs punkti, par kuriem mēs turpināsim diskutēt. Mēs vēlamies nodrošināt to, lai uh, trešās valsts neizvairītos no saviem pienākumiem. Kas attiec uz pozitīvo un negatīvo sarakstu komisijas, eh, hibrīd modelis, manuprāt, ir pareizā pieeja, jo tas ļauj eh, nodrošināt zinām fleksibilitāti, vienlaiks nodrošināt piekļuvu tirgumu. Eh, pozitīvs saraksts nozīmē, ka mums ir zināmas ambīcijas attiecībā uz šo nolīgumu. Nu, runājot specifiskāk par dažiem konkrētiem grozījumiem, kurus esam iesnieguši. 23. un 32. grozījums, kas attiecas uz piekļuvu tirku, mēs vēlētos īpaši uzsvērt sarunas, kas šobrīd mums ir par grozījumiem, eh, par to, ka mēs varētu izslēgt kultūras un audiovizuālos pakalpojumus. Es varu piekrīt šai, eh, šim piedāvājumam izslēgt audiovizuālos bet es nevēlētos uh, pilnībā izslēgt kultūras uh, pasākums, jo pakalpojums, jo mums nav pietiekams definīcijas. Jo mums jau ir zinām noteikumi mediju un uh, jomā un citās jomās. Uh, Mēs jau esam darījuši zinām šo problēmu arī saistībā ar tītip sarunām. Tātad es atbalstu to, ka mēs um, paturam um, spēkā tomēr to, kas šobrīd ir paredzēts 32. grozīmā. Es vēlos uzsvērt arī kādus punktu, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs, proti par šo European Business Act. Es eh, jau iepriekšējā reizē darīju zinām, ka es eh, nepiekrītu eh, šim priekšlikumam, ko komisija piedāvā šajā punktā. Manuprāt, nav pareizi, ka mēs iekļaujam šādu te Eiropas biznesa aktu jau tīsā. Uh, Um, jo mēs, mums, mēs vēl skaidri nezinām, vai tas tiks uzskatīts par protekcionistisku pasākumu vai nē. Un tālāk par šo apusējību. Es piekrītu referents piedāvātajam uh, dokumentā, proti mums ir jābūt piesardzīgiem, bet uh, tā ir ļoti svarīga joma Eiropas Savienībai un daži cenšas aizsargāt uh, to iekļaujot šo apusējību, jo nu, Dažām valstīm apņemšanās šajā jomā nav pietiekami spēcīgas, un mēs nevaram samazināt to līdz mazākajam kopīgajam kopsaucējam. Es esmu apņēmības pilna strādāt pie tā, lai mēs sagatavotu rezolūciju, kas ir skaidra, kas skaidri pasaka to, kāda ir mūsu apņēmība, proti panākt labu tirzniecības stratēģiju un tirzniecības nolīgumu tīz ietvaros, uh, mūsu pilsoņiem, un es domāju, ka mums ir jābūt pietiekami ambicioziem, lai nodrošinātu, ka tas tik tiešām tiek sasniegts. Un es ceru, ka kopā sastrādājoties mums izdosies to panākt, un signāls no šīs komitejas un šī parlamenta būs skaidrs, proti, ka mēs vēlamies panākt rezultātu šajā jomā. Paldies! Paldies, Marīķi! Paldies, priekšsēdētāji, paldies, cienījamie kolēģi. Daudz, kas jau izskanēja, tāpēc izteikšos ļoti īsi. Es novērtēju referents darbu, cenšoties panākt kompromisu uh, un sadarbību visā šajā procesā, kas ir diezgan tehnisks un nav nemaz tik vienkārši. Es domāju, ka mums bija ļoti uh, veiksmīga koordinātora sanāksme, un mēs noteikti varēsim dot ļoti spēcīgu signālu sarunu vedējiem. Uh, Tāpēc es aicinātu visus, kas ir iesaistījušies šajā procesā, censties panākt pēc iespējas strateģiskāku definīciju šīm mm, parlamentam, lai mums nebūtu tāda kā Ziemassvētka eglīte, kurā mēs sakaranam, sakarinam visas savas vēlmes, jo tas tikai atšķaidīs mūsu signālu. Šobrīd mums ir iespēja nosūtīt labu signālu, spēcīgu signālu par to, kāds mūsuprāt būtu labs iznākums šīm sarunām. Ļoti daudz, kas ir uz spēles, pakalpojumu kļūst ar vien svarīgāki pasaules mēroga ekonomikā un Eiropas Savienība jau šobrīd ir diezgan atvērtas. Tāpēc es domāju, ka jo īpaši šobrīd vairāk atvērtības ir lieliski iespēja Eiropas Savienībai. Mums nemaz nav tik daudz ko zaudēt, mēs varam tikai iegūt, mums ir augsti eh, kvalificēti pakāpojums sniedzēji daudzās profesijās un jomās. Es domāju, ka mums uz to visu jāparaugās arī eh, tādā kontekstā, ka tas mums dod iespēju izveidot pasaules mēroga standartus, un mēs varam paaugstināt latiņu attiecībā uz šiem standartiem. Tātad piekļuva tirgum, protams, ir izšķirīga, bet ja mēs raugāmies uz soļiem, kas jāspēr tālāk, mums eh, tagad ar šo daudzpusējo eh, līguma uh, būs iespēja dot signālu, proti, ka mēs vēlamies iekļaut citas valstis, tā dēvētās BRICS valstis, jo īpaši Ķīnu, un mēs vēlamies panākt vienošanos par pakalpojumiem. Mūsu grupai digitālā tirsniecība, kas pieņems plašumā, uh, ir ļoti svarīga un noteikti nākotnē būs ļoti svarīgi diskutēt arī par noteikumiem. Digitālā tirzniecība ir daļa no tā signāla, ko mēs vēlamies dot. Mēs vēlamies arī atjaunināt GATS tīsa ietveros uh, no vienas puses mēs varam, vēlamies nodrošināt brīvu informācijas aprīti, bet no otras puses ļoti izšķirīgi nodrošināt patērētāju aizsardzību, personu tiesu, tie, personu privātuma aizsardzību un tiesības. Mēs domājam, ka tas ir Eiropas Savienības interesēs nodrošināt ambiciozu līgumu, un mēs novērtējam ka ir pienācīga caurskatāmība un iespēja visiem Eiropas parlamenta eh, deputātiem iepazīties ar šo dokumentu, bet mana politiskā grupa un es, mēs uzskatām, ka vairāk informācijas sniegšana uh, eh, sabiedrībā noteikti bagātinātu šīs debatas un ļautu mums iesaistīt visus uh, eh, ieinteresētās puses. Paldies! Thanks a lot, dear colleagues. We have a slight time problem. Uh, paldies, cienījamie kolēģi. Uh, pūksteni 11. ieradīsies ministrs Aseblankungs, tāpēc mums vairs nav tik daudz laika. Būtu ļoti labi, ja mēs pabeigtu šīs debātas pirms pūksteni 11. jo pretējā gadījumā mums būs jāpārcels diskusi, diskusijas un, jāpār, un jāturpina tās pēc ministra viesošanās. Vārds nākamajai runātājai. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kolēģis nevarēja ierasties, tādēļ runāšu viņa vārdā. Viņš tad ir ēnu referenci mūsu grupas vārdā. Es gribētu vispirms pateikties Redings kundzei par ieguldītajām pūlēm, lai sagatavotu šo ziņojumu projektu. Tajā pašā laikā, ja šis jaunais nolīgums virzās šādā virzienā, tad mums ir vairāk jautājumi. Pirmkārt, mēs bažījāmies par caurskatāmības trūkumu. Parlaments jau bija lūdzis lielāku caurskatāmību pieejai sarunu dokumentiem, taču tā joprojām nav pietiekama. Gan arotbiedrības, gan NVO, gan citi partneri joprojām saskars ar šiem šķēršļiem. Runājot par pašu tekstu, mēs vēlamies uh, pilnīgu un neapšaubāmu atkāpi un izņēmumus, kas ņemt vērā mūsu uh, intereses un vajadzētu atsauci uz uh, starptautisko darba organizāciju. Un šai nodaļai ir jābūt uh, saistošai visām parakstošajām pusēm. Tādēļ jābūt uh, atkāpes klauzulām, kas paredzētu sabiedrības interešu aizstāvēšanu, kas šobrīd nav pietiekami lielā mērā darīts. Mēs e, neesam pārliecināti par to, ka šis e, nolīgums tiešām pilnībā ievēro visas intereses, vai tiešām novērotājs status ir pietiekami atrunāts. Un tālāk runājot par negatīvo sarakstu tā saucamā melno sarakstu, tas varētu tikai sarežģīt eh, visu situāciju, jo tas eh, apdraudētu gan sociālās, gan vidas normas, gan eh, nodarbinātības normas. Vajadzētu balstīties vairāk uz pozitīvo pieju. Paldies, nākamā runātāja. Paldies. Paldies visiem, kas ir sastādījuši šo tekstu referentē un ēnu referentiem. Mēs varam konstatēt eh, to, ka šo jautājumu var skatīt no daudzpusēja rakursa, taču tajā pašā laikā jautājums ir par to, vai nebūtu kādi grozījumi, kas eh, apdraudētu šo daudzpusējību. Mēs uzskatām, ka daudzpusējībai būtu jātiec uz visu tekstu kopumā, arī uz pielikumiem. Mm. Uzskatām, ka hibrīda veida saraksts un standstill klauzula nebūtu pieņem, pieņemama, ir jābalstās uz uh, pozitīvo sarakstu, kas attiec gan uz uh, valsts līmeni, gan uz uh, piekļuvu tirgumu. Tālāk runāju par publisko iepirkumu un pielikumu kurā tas atrodas, tas arī ir pretrunā ar multilateralization principu, un mēs eh, zinām, ka iepirkums ir ļoti sensitīvs jautājums daudzām valstīm. Tādēļ mēs uzskatām, ka vienīgais eh, veids, kā varētu risināt šo problēmu, būtu tā saucamā in klauzula, kurā Tātad varētu pieteikties tās valstis, kas ir interesētas. Mēs varam piedāvāt arī klauzulu, kurā būtu teikts, ka ir jābūt juridiskai noteiktībai, kas ir pietiekami nodrošināta, un lai būtu arī konsekvence ar šo daudzpusējību, mēs varam piekrist Eh, tam, ka aprobežojamies ar eh, gads sesto pantu un to, ka ir jāveic šis nepieciešamības tests, necessity tests. Mēs atbalstām tādu noteikumu iekļaušanu, kas eh, saglabā jau pašreizējo Eiropas Savienības normu ietvaru par uh, Eh, šīm tehnoloģijām, kas eh, tātad par, par informātikas jautājumiem, un mēs uzskatām, ka ir jābūt arī konsekventiem ar eh, pēdējo ziņojumu, par kur nobalsoja Libe. Un es domāju, ka mēs varam iekļaut arī atsevišķus elementus par šo jautājumu. Runājot par finanšu pakalpojumiem, tas, protams, ir ļoti sarežģīts jautājums. Mēs uzskatām, ka vispirms vajadzētu skatīt, kāda ir bijusi ietekme agrāk uz šo jomu un mums vajadzētu paredzēt, paredzēt pilnīgi noteikti stingrus drošības pasākums, lai nodrošinātu nepieciešamo aizsardzību. Runājot par publiskajiem pakalpojumiem, es eh, padziļinātāk par to nerunāšu, ēna referenti jau zina mūsu viedokli, un mēs eh, tāpat kā S un D uzskatām, ka būtu jāpaturprāt arī attīstības valstis. Paldies, nākamā runātāja. Paldies, eh, priekšsādātāja kungs, vadātie eh, kolēģi. Pateicos Redings kundzei par paveikto darbu kopā ar ēnu referentiem, lai panāktu kompromisu. Mēs jau vairāk kārt esam teikuši to, ka mēs eh, neesam pret uh, vadlīnijām šajā jomā taču būtu jāizvairās eh, no jebkādas eh, ļaunprātīgas izmantošanas. Mēs esam satraukušies eh, par sarunu necaurskatāmību. Mūsu ziņojumam ir jābūt iespējai, kas ir jāizmanto, lai risinātu šos jautājumus un lai paskaidrotu iedzīvotājiem, kas ir tie jautājumi, kas mums ir vissvarīgākie, un mums ir jāparāda arī sarunu partneriem, kas mums ir vissvarīgākais un kur mēs nevaram piekāpties. Uh, kā mēs varam aizvērtām acīm pieņemt to, kas tiek aizslēgtām durvīm pieņemts Ženēvā. Paldies uh, Redings kundzei par to, ka viņa spēlē šo vēstneša lomu. Taču jāteic, ka šobrīd uh, situācija nav visnotaļ apmierinoša. Tāpat kā TTIP uh, iznāk tā, ka lielās grupas izvēlas ievirzi detalizētāk skatoties, eh, mēs neesam, nevaram būt pārliecināti par to, vai tiešām iedzīvotāji tiks, vai iedzīvotāji intereses tiks aizsargātas. Aizsardzības eh, klauzulas eh, par privatizācijas jautājumiem nav pietiekami nostiprināts. Ir jās, jāaizsargā publiskie pakalpojumi, un tostarp arī tie pakalpojumi, kurus finansē privātie kapitāli, privātais kapitāls. Mums ir jānosaka drošības aizsardzības klauzulas. Eh, pretējā gadījumā, kurš to darīs mūsu vietā? Vai mēs vēlamies eh, tādus īsus eh, un gaistošus panākumus vēlētāju priekšā, vai tiešām vēlamies panākt rezultātus? Paldies, nākamais runātājs, paldies, priekšsēdētāja kungs, gudātie kolēģi, šis ziņojums ir tajā pašā virzienā kā TTIP. Ir skaidrs, ka nodomi ir labi, taču kārtējo reizi mēs varam konstatēt, ka te ir vesela virkne dažādu labu nodomu, sarkano līniju, dzelteno līniju, taču realitātē komisija noviek savas līnijas. Ir pāns, kurā ir atrunāts jautājums par TTIP un naftas eh, industriju. Uh, TTIP e, gadījumā, vai ar TISA būs tieši tas pats? Kā varbūt tā, ka nolīgums, kas skar divus, divas trešdaļas uh, Eiropas uh, iekšzemes koprodukta, ir tik ļoti necaurskatāms šīs sarunas. Kā, kā var būt, ka tik nozīmīgs jautājums tiek skatīts šādā veidā? Nu, man varbūt nebūs ļoti daudz sakāmā šobrīd, bet es varu tikai teikt, ka mūsu priekšā rodas eh, nolīgums, kurā tiks ietvertas pasaules līmeņa normas, tajā pašā laikā aizsargājot pašreizējās normas, ir ļoti daudz dažādu aspektu un uzskatu, ka būs ļoti grūti par to vienoties. Tise būs eh, nodaļa par iekšējo regulējumu, uh, būs tātad eh, atrunāt jautājumu par kapacitāti un regulējumu valsts eh, līmenī. Jautājums ir šāds, vai tāpat kā TTIP būs arī šī šķīrēties? Paldies. Paldies. Morel. Morel un Fielners, katram pa minūtē. Oui, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, šeit mēs varam konstatēt, ka gan referenti, gan uh, Ēnu referenti ir ieguldījuši ļoti lielu darbu. Es domāju, ka mēs visi apzināmies to, eh, cik ļoti daudz eh, cilvēku Eiropas Savienībā ir uztraukušies par šo jautājumu, un tas ir pamatots satraukums, un mēs nevaram uz to atbildēt vienkārši didaktiski eh, kaut ko pamācot. Uh, es domāju, ka šeit nav runa tikai par tādu izglītojošu darbu, uh, lai informētu cilvēkus, bet runa ir arī par to, kāda ir reālā situācija, uh, kad mēs liberalizējam šo sektoru pasaulē. Cilvēki var redzēt rezultātus, un tādēļ cilvēku uzdotie jautājumi ir pilnīgi leģitīmi. Jautājums ir par to, eh, kādu pieju izvēlēties. Piemēram, digitālajā nozarē mēs varam izvēlēties tādu sektoru orientētu pieju, nevis tādu globālu pieju, kas ietver pilnīgi visu. 2013. gadā parlaments nobalsoja par rezolūciju, kurā tika teikts, ka nevajag iekļaut kultūras pakalpojumus un audiovizuālos pakalpojumus. Tur bija skaidrs, eh, skaidri norādīts, ka ir jābūt pozitīvajam sarakstam, uh, visi par to nobalsoja, pat labējās partijas, un nedrīkst būt status quo klauzulas, jo no demokrātiskā viedokļa tas eh, rada liels problēmas. Paldies! Nākamais notājs ļoti īsi. Vēlos vispirms eh, pateikties eh, referentiem, nereferentiem un paldies par veiksmīgo darbu. Man būtu trīs īsi vēstījumi pirmkārt vajadzētu izstrādāt tekstu, kas raidīt vēstījumu par to, ka mums ir ambīcijas un lielas ambīcijas. Šī ir tā joma, kuru Eiropas Savienībai tiešām ir ofensīvas intereses un tad ir ļoti vitāli svarīgi nospraust savas robežas un savas sarkanās līnijas. Runa ir par pakalpojumu sektoru visā pasaulē un Eiropas Savienībai ir eh, tiešām savas intereses jāaizstāv. Ja mēs nevaram būt ofensīvi šajā jomā, tad kurā jomā mēs varam būt ofensīvi? Uh, Tātad lūgums būtu ofensīviem. Nākamais jautājums ir par datu plūsmu. Datu nodošana ir vitā svarīga. Te runa nav tikai par uh, digitālajiem pakalpojumiem, bet arī par rūpniecību. Mums ir nepieciešams skaidri nospraut robežas. Uh, datu aizsardzība ir svarīga, taču jā, tā jāapvieno ar uh, datu plūsmas sekmīgu nodrošināšanu. Nu, jābūt brīvai datu plūsmai, bet tajā pašā laikā ir jānodrošina datu aizsardzība, jo viens bez otra šie elementi nevar darboties. Un visbeidzot, es saprotu, ka ir daudz sensitīvu jautājumu daudzām pusēm, mums ir skaidri, eh, tāpat kā to teica Emma, ir jāatrunā šie jautājumi un jāapraksta tas, ko mēs tiešām vēlamies. Un runājot tieši par uh, kultūras uh, pakalpojumiem, uh, varbūt vajadzētu precizēt, vai runa ir tieši par kultūras pakalpojumiem vai par audiovizuālajiem pakalpojumiem. Mums ir šī atkāpe gads ietvaros, un mums būtu tā jāizmanto. Eiropas Savienībai ir jāsaglabā šī atkāpe un nevis vienkārši jāizslēdz audiovizuālie pakalpojumi kā tādi no uh, šī uh, sarunām. Paldies. Very briefly, Mr. Chairman, because the, the... Nākamais runātājs. Ļoti īsi. Daudz, kas jau tika minēts, es gribēju tikai pateikt, ka Itra komitejā mēs esam apstiprinājuši šo atzinumu un, protams, Bija grūti panākt vienošanos, taču beigās priecājos par to, ka mēs varējām vienoties par to, ka tisa varētu nodrošināt nevienlīdzības un nevadzības izskaušanu, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs vēstījums arī Inta komitejā. Paldies! Tagad dodu vārdu atkal Redings kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Jūs jau droši vien sapratāt no šīm sarunām, ka ir ļoti daudz uh, pretrunīgu viedokļu un daudz arī vienprātības. Es domāju, ka par to mēs arī runāsim nākamajā sanāksmē rīt, kad diskutēsim ar ēnu referentiem un diskutēsim par uh, atšķirīgajiem viedokļiem, kuru nav daudz. Es domāju, ka vairumā gadījumā mēs varam vienoties. Es domāju, ka visiem būs jānolēmj par to, kā tad rīkoties, uh, lai nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, lai varētu par to balsot decembrī. Es esmu pārliecināta par to, ka konstruktīvie priekšlikumi, kurus iesniedz deviņas komitejas uh, atšķirīgajos uh, kompetenču aspektos, pilnīgi noteikti palīdzēs mums, un mēs arī mēģināsim tos ņemt vērā, jo uh, Tas ir ļoti nozīmīgs darbs, ko ir paveikuši mūsu kolēģi. Paldies! Bin... Paldies! Es joprojām ceru, ka mēs varēsim raidīt pietiekami spēcīgu signālu no parlamenta puses. Paldies! Esam izskatījuši šo darba kārtības punktu. Tagad ir 17. Esmu priecīgs, ka Žants Aselborns, Luksemburgas ārlietu ministrs, ir ieradies pie mums un pastāstīs par Luksemburgas prezidentūru, par panākumiem vakardien ar Rietumu Balkāniem mēs noslēdzām patiešām ļoti veiksmīgu nolīgumu un domāju, tas ir tāds, tā ir tāda ceļa zīme uz nākotni un neskatoties uz to visu, jāsaka, ka, nu, Prezidentūra vēl nav beigusies, sarunas Nairobi mūs vēl gaida, nu, un tagad ar nepacietību gaidīsim, kas tev sakāms. Runājot arī par blokādas pārvarēšanu, un esmu pārliecināts, eh, tu varēsi pievērsties arī tirzniecības aizsardzības instrumentiem, pie kuriem strādājam. Lūdzu, tev vārds. Danke, Bernd. Uh, C'est un grand honneur pour moi que d'être. Euh, liels paldies! Man ir liels gods vēlreiz viesoties šajā ļoti nozīmīgajā komitejā. Un, um, ja atļausiet pāris minūtēs, mēģināšu nedaudz panalizēt situāciju un paraudzīties, cik tā esam tikuši eh, starptautiskās tirdzniecības jomā. Kad es šeit vietojos jūlijā, man šķīta, ka mums šī prezidentūra bija pirmā prezidentūra pēc Lisabonas līguma. Šī prezidentūra saskārās ar milzīgiem izaicinājumiem un, jā, tiesa, tirzniecības jomā šie eh, te jautājumi, ja problēmas bieži vien ir eksistenciāli, kas ir sasaistīti ar citiem politiskiem dosjē, bet tas nenozīmē, ka tirzniecības politika eh, nozīmē tikai un vienīgi tarifu samazināšanu. Vēlos atgādināt, ka savā prezentācijā jūlijā es pieminēju Tunisijas piemēru, lai ilustrētu potenciālos iegūmus, kāda varētu būt konsekventai, iekļaujošai tirsniecības politikai jaunās uh, uh pieejas ietvaros Trade for All Responsible. Tāpēc es priecājos, ka sarunas ar Tunisiju par brīvās tirzniecības nolīgumu pilnīgu un padziļinātu tika uzsākts šā gada 13. oktobrī, un pirmās sarunas jau ir notikušas neilgi pēc tam. Uh, Tas ir pierādījums tam, ka Eiropa sniedz atbalstu valstī, kas šobrīd uh, cenšas atjaunot savu ekonomiku, lai piedāvātu saviem iedzīvotājiem labākas dzīves iespējas. Jūs zināt, ka šie uzbrukumi, kas jau atkal no jauna ir tikuši īstenoti, parāda, ka Eiropai ir jābūt solidārai ar kaimiņiem un vienotai ar viņiem. Šajā gaisotnē arī padome ir gatava uzsākt trialogu kopā ar jums, Eiropas parlamentu, un kas attiec arī uz šo um, īpašo iniciatīvu, kur komisija piedāvā uzsākt nākamā gada 1. janvārī olīveļu, arī te mēs esam gatavi strādāt kopā ar jums. Uh, Ja man būtu jāanalizē prezidentūras noris, tad jāsaka, ka vairākos dosjē es varētu teikt, ka panāktais rezultāts ir labs. Ir e, citi dosjē, e, kuros par spīti centieniem mums nav izdevies sasniegt savus mērķus. Kas attiecas uz prasībām, gaidām, kādas ir bijušas visām pusēm, piemēram, par caurskatāmību tirsniecības sarunās, prezidentūra ir centusies nodrošināt regulāru dialogu un informēt ne tikai Eiropas parlamentu, arī pilsonis, pilsonisko sabiedrību. Prezidentūra tādējādi ir uzstājusi uz. Uh, piedalīšanos visās inta sanāksmēs. Mēs centāmies arī organizēt tikšanās ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un ekonomiskiem operatoriem. Un cenšoties nodrošināt arī konsekvenci starp nacionālo politiku, Eiropas politiku, multinaturālo, eh, kā arī sektoriālo pieeju. Mūsu prezidentūra ir kopā ar jūsu eh, komiteju priekšsēdētāja kungs centusies Uh, organizēt mūsu kopējo darbu pēdējo piecu mēnešu laikā. Nu, droši vien būs liek atgriezties pie jaunā uh, komisijas komunikē, kas tika publiskos 14. oktobrī. Jūs uh, par to diskutējāt ar Malmstrēms kundzi šeit komitejā, tieši tāpat kā mēs savulaik padomē pagājušā, eh, pagājušās nedēļas piekdienas padomē mēs pieņēmām eh, attiecīgo dokumentu, kas tika pieņemts rekordlaikā. Vēlos runāt par kādu tēmu, kas, cik man zināms, ir eh, ļoti svarīgs jautājums arī jums, proti komisijas mandāts. Es, protams, esmu par caurskatāmību un to, ka jums ir pieeja visām direktīvām un sarunu dokumentiem. Es arī saprotu, ka inf ka uh, datorizēta sistēma ļaus nākotnē nodrošināt informācijas aprite elektroniskā veidā starp uh, parlamentu un komisiju. Un es domāju, ka mums izdosies tādējādi kliedēt uh, šīs bažas, kādas ir šobrīd. Bet vienlaiks jāsaka, ka attiecībā uz bandātu mēs katru gadījumu izskatīsim atsevišķi, kā tas ir paredzēts eh, starp institucionālajā nolīgumā šajā jautājumā. Jo runa ir par jautājumu, kas jāizņa, jāizlem vienbalsīgi padomē. Bet ir iespējams, eh, protams, kaut ko darīt mandātu jomā, panākt daudzpusēju vienošanos, Kas attiec uz šo desmito sanāksmi, kas ir paredzēta Nairobi, ministriem pagājušās nedēļas piekdienā bija iespēja par to diskutēt. Ir nepieciešami vismaz 15 ministri. Ministra uh, definīcija ir skaidra, bet nepieciešama vismaz 15 ministru līdzdalība. Mēs cenšamies nodrošināt vispārējo līdzsvaru par attīstības jautājumiem, konkurenci, um, eksportu un caurskatāmību. Uh, Tāda ir pakotne Nairobi, un mēs cenšamies, eh, centīsimies arī definēt eh, tālāko darbu pēc Nairobi. Protams, ka te ir iekļauti Dohas eh, elementi, un jāsaka, sākotnēji mēs domājām, ka rezultāts nemaz nav pats par sevi saprotams. Tālāk, kas attiec uz attīstību, tad uzsvars tiek likts uz mazāk attīstītajām valstīm un mūsu apņemšanās ap atbalstīt tās valsts, kurām šis atbalsts ir visvairāk nepieciešams, nemainīsies. Panāktais progress ir daudz sološs, piemēram, atruna attiecībā uz pakalpojumu un izcelsmes noteikumiem, un tālāk, kas attiecas uz kokaviem un piekļuvu e, eh, tirgumu, tad šie jautājumi ir strīdīgāki, pat ja Eiropas Savienības nostāja ir um, fleksibla. Un par dažiem jautājumiem mums ir jādiskutē detalizētāk. Tālāk jautājums par uh, lauksaimniecības produkcijas eksportu. Mērķis ir panākt uh, pastiprināt disciplīnu visa veida atbalstam, uh, kas tiek piešķirts lauksaimniekiem, proti subsīdīgs eksportam, uh, eksporta finansējums kredītveidā, um, apdrošināšanas garantijas un tā tālāk un tā joprojām. Eiropas Savienībā ir ļoti izšķirīgi, lai rezultātos būtu četri eksporta konkurences elementi, un šajā kontekstā Eiropas Savienība ir nākus klajā ar kopīgu uh, nostāju kopā ar vairākām valstīm par šo te 16. novembra jautājumu un rezultāts ir iespējams, lai nodrošinātu lielāku caurskatāmību antidempinga, antisubsīdiju Uh, un antireģionālu nolīgumu jomā, pakāpojumu jomā. Balstoties uz uh, triju vēstnieku ziņojumu, Pasaules tirdzniecības organizācijas ģenerāldirektors 2015. Uh, gada 3. novembrī iepazīstināja ar jaunu uh, priekšlikumu, un šobrīd šis process turpinās Ženevā. Uh, Sarunas iespējams turpināsies līdz pēdējiem brīdim, un Eiropas Savienība darīs visu iespējamo, lai PTO eh, no šīm eh, sarunām, no ministra konferences eh, iznākt vēl spēcīgāk. Ir jāuzsāk arī godīgas debatas par to, ka mēs varētu iekļaut jaunas tēmas starp tātad šajās multilaterālajās sarunās un attīstīt jaunu sarunu raundu. Pēc tam, kad esam iepazinušies ar jūsu pagājušā ceturtdienas rezolūciju, mēs varam teikt, ka mēs turpinām um, strādāt, lai sasniegtu tādus pašus mērķus kā jūs. Es tikos ar PTO um, ģenerāla direktoru Stambulā um, G20 ministru sanāksmes ietvaros 5. oktobrī, un es viņam Cecīlijas Mamstrēmas uh, klātbūtnē piešķīru attiecīgo um, dokumentu, kas ļauj uzsākt sarunas par tirsniecības atvieglojumiem. Tas pierāda Eiropas Savienības apņemšanos virzīties uz priekšu Ženēvā. Es pateicos arī jūsu komitejai un Eiropas parlamentam par to, ka apstiprinājāt šo vienošanos pavisam ātri. Pēdējo mēnešu laikā padomē savā darbā mēs esam strādājuši pie pie pakalpojumiem, kas uh, ir labvēlīgi maziem un vidējiem uzņēmumiem. Pēc Eiropas Savienības uzņem, apņemšanās par labu maziem un vidējiem uzņēmumiem šā gada februārī komisija jūnija beigās iesniedza PTO attiecīgajai komitejai detalizētu informāciju par preferencēm, kuras mēs vēlētos piešķirt maziem un vidējiem uzņēmumiem. Pirms Nairobi sanāksmēs uh, komisija grasās iesniegt uh, sarakstu ar tiem pakalpojumiem, kuriem uh, Eiropas Savienība piešķirs preferences pakalpojumu jomā. Runa ir par mazāk attīstītajām uh, valstīm. Un mēs ceram Nairobi ietvaros panākt arī daudzgadu plānu par vidas um, vērtībām. Tas viss ierakstās uh, plašākā kontekstā, kur mēs domājam par vidas aizsardzību, inovācijām un investīcijām. Tas viss sasaucas arī ar COP21 uh, konferenci uh, Parīzē. Šī vienošanos būs pieejama visām PTO dalībvalstīm, kas vēlas iesaistīties šajā ambiciozajā projektā, Un um, šī vienošanās nebūs tikai un vienīgi simboliska. Kas attiecas uz citām daudzpusējām sarunām, nu, vēlētos pieminēt to, ka esam noslēguši vienošanos par informācijas tehnoloģijām. Un mēs finalizēsim, cerams, līdz Nairobi eh, darba eh, kārtību eh, tarifu liberalizācijai. Tālāk, kas attiec uz tīs, par ko jūs runājāt, Luksemburgas prezidentūra ir nodrošinājusi nodrošinājus to, ka mēs sekojam šī jautājuma risināšanai padome, lai veicinātu ekonomisko izaugsmu, radītu jaunas darba vietas un darītu uh, un radītu tādu vidi, kas ir balstīta uz nediskriminējošiem noteikumiem. Prezidentūra jau īpašu uzmanību ir pievērsus tam, lai mēs um, aizsargāt savu valdību uh, tiesības, pieņemt likumdošanu. Sous notre présidence, le Conseil a soutenu de manière. Mūsu prezidentūras laikā mēs esam aizsargājuši uh, iespēju izstrādāt jaunus noteikumus tirsniecības pakalpojumu jomā, respektējot akī kominotēru un radot jaunas iespējas eh, mūsu pakalpojumu sniedzējiem. Mūsu mērķis ir panākt eh, tādu valstu kritisko masu, kas piedalās šajos eh, līgumos, lai šie līgumi kļūtu par daudzpusējiem līgumiem. Šeit es jo īpaši vēlētos pateikties par lielisko ziņojumu, ko sagatavojusi jūsu komiteja, un paldies manai līdzpilsonai Redings kundzei. Tāpat arī turpinājām darbu, kas ļautu Eiropas Savienībai pievienoties konvencijai par caurskatāmību arbitrāžas gadījumos. Jūs zinat, kāda ir problemātika. Tāpat kā jūsu parlaments, mēs uzskatām, ka Eiropas parlamentam ir ļoti svarīgi pierādīt to, cik nozīmīga ir caurskatāmība un lai noteikums būtu iespējams piemērot pēc iespējas ātrāk arbitrāžu gadījumos, kad uh, Eiropas Savienība ir atbildētāji. Eiropas Savienība ir bijusi viens no galvenajiem spēlētājiem vedot sarunas par šo jautājumu, un mums ir jānodrošina ticamība, kāda ir Eiropas Savienībai. Uh, lai panāktu daudzpusēju pieeju, par kur mēs paši esam veduši sarunas. Pēdējo mēnešu laikā mēs esam konstruktīvs un pragmatiski strādājuši kopā ar komisiju, lai rastu praktiskus risinājumus, kas mums ļaut izkļūt no pašreizējā strupceļa. Par spīti tam, ka ir panākts progress vairākos eh, punktos, uh, Tomēr nav panākt vienošanās visu dalībvalstu starpā padomē, un tas neļauj Eiropas Savienībai pievienoties šai konvencijai. Ļoti žēl, ka ir izveidojusies šāda situācija, un tas eh, met negatīvu ēnu uz Eiropas Savienību kopumā. Mēs turpināsim centienus, lai rastu risinājumu, iesaistot visus spēlētājus, un eh, ceram, ka visas dalībās būs gatavs iesaistīties šajā sarunās. Tagad priekšsēdētājs vēlētos runāt par divpusējām tirsniecības sarunām, kuras komisija ved ar trešajām valstīm. Mūsu prezidentūras laikā mēs eh, centāmies eh, panākt to, lai eh, transatlantiskās tirsniecības nolīgums un investīcijas tītip šie līgumi būtu ar jaunu kvalitāti, lai te būtu runa tik tiešām par dialogu un caurskatāmību. Pēdējie mēneši ir bijuši ļoti īpaši svarīgi, lai definētu to, kādā virsienā mums ir jāiet par politizētākajiem jautājumiem, un jūs to zinat, piemēram, reglamentīvais jautājums, tāpat arī ilgspējīga attīstība, investīcija aizsardzības sistēmas modernizēšana vai publiskais um, iepirkums. Mans signāls ir visam skaidrs, bumba šobrīd ir amerikāņu lauciņā. Pēdējo mēnešu laikā viens jautājums jau īpaši eh, bija svarīgs, proti eh, strīda izšķiršanas mehānisms, ISTS. Eh, Vēlos atgādināt, ka gada sākumā jūs paši priekšsēdētāji kungs kopā ar vairākiem ministriem, Vācijas, Dānijas, Luksemburgas un citiem ministriem, uh, strādājat pie šī jautājuma un piedāvājāt reformu šajā jomā. Komisija un padome ar lielu interesi apsvērušas iespējas izmantot rezolūciju par TTIP, ko jūs pieņēmāt. Mēs ņēmām vērā jūsu rekomendācijas, un septembrī komisija nāca klajā ar priekšlikumu par jaunu um, strīdišķiešanas sistēmu eh, starp investoriem un eh, valstīm, investment court sistēmu. Jaunā priekšlikuma mērķis par kuru tika diskutēts, jo īpaši caurskatām ir efektīvi aizsargāt dalībvalstu un Eiropas Savienības tiesības pieņemt likumdošanu vienlaikus nodrošinot augstu aizsardzību Eiropas eh, uzņēmumiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai tie nebūtu pakļauti diskriminācijai. Jaunās sistēmas mērķis ir nodrošināt strīdu izšķiršanu caurskatāmā veidā, objektīvi un ievērojot ētikas princips un apelācijas iespējas, ņemot vērā jūsu institūcijas rekomendācijas. Protams, mēs izveidam jaunu sistēmu, kas uh, ir pilnīgi citāda nekā līdzšinējā. Mēs cenšamies nodrošināt līdzsvarotu sistēmu, un uh, Luksemburgas prezidentūra ir atbalstījusi komisiju šajā pieejā. Uh, sarunas tika noslēgts paredzētajā termiņā, lai komisija varētu formāli diskutēt ar, par šo priekšlikumu ar ASV. Kā jūs zināt, dokuments e, tika nosūtīts e, amerikāņu pusē novembra sākumā. Ar laiku šī sistēma varētu kļūt par referenci arī citiem pasaules mērogā. Pagājušās piekdienas mūsu padome uh, vēlreiz atgādināja to, ka mēs esam par šādu pieeju. Mēs strādājam pie tā, lai um, nodrošinātu piekļuvi dokumentiem, kas saistīti ar TTIP, un šobrīd finalizējam šo procesu. Maiks Pumans ir um, devis savu principālu atbalstu šādām te lasītavām, kurās būtu iespējams ar to iepazīties un neiebilst arī pret to, ka Eiropas parlaments varētu piekļūt šai informācijai. Līdz ar to mēs vēlreiz palielinām caurskatāmību gan jums, gan mums. Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai uzsvērtu šajā jautājumā, bet arī kopumā komisārs Malmstrēms lieliski paveikto darbu. Viņš strādā ļoti atvērtā gaisotnē, ļoti konstruktīvi un e, cenšas īstenot centienus, lai nodrošinātu caurskatāmību sarunās. Šajā te atvērtības un dialogu gaisotnē ar visām iesaistītajām pusēm Luksemburga ir organizējis augstu līmeņu konferenci Briselē, kas veltīta TTIP. Šajā sanāksmē pirmo reizi tika iesaistīti sociālie partneri no 28 dalībvalstīm, un es priecājos par e, to, ka uh, beidzot bija iespējams diskutēt par šīm sarunām uh, plašāk. Kas attiec uz um, amerikāņu pusi, tad 5. novembrī viņi ir oficiāli publiskojuši pēdējos dokumentus un Obama nāca klajā ar paziņojumu Līdz ar to ir, uz, ir sācies 90 dienu process, kas ļauj kongresam izskatīt dokumentu pirms tas tiek parakstīts. Tā ir viena no prasībām fast track likumdošanas procesa ietvaros, kur kongress ir pieņēmis šogad. Šobrīd ir grūti paredzēt, kāds būs darba grafiks, cik ilgā laikā kongress izskatīs šo dokumentu. Ir skaidrs, ka balsošana nenotiks pirms 2016. gada aprīļa. Daudz, kas būs atkarīgs, protams, arī no priekšvēlēšana laika, bet mēs ceram panākt uh, ambiciozu un kvalitatīvu līgumu pirms nākamā gada beigām. Protams, ka saturs ir svarīgāks par termiņiem. Kā jau es teicu, pirmoreiz viesojoties jūsu komitejā, es arī e, turpmāk esmu pārliecināts, ka mums ir nepieciešama šāda vienošanās ar ASV kvalitatīvs dokuments visaptvarošs dokuments, kas ļaus nodrošināt lielāku izpratni apus Atlantijas okeānam. Mums ir jāizmanto šī globalizācija, eh, jo dažkārt mums šķiet, ka mēs esam zaudējuši kontroli par to. Es personīgi esmu pārliecināts, ka mums eh, būs jādiskutē līdz tas būs iespējams, un cik man zināms, sarunas jau ir uzsākts. Eh, Cecilija jau ir sazinājusies ar jauno Kanādas ministri, eh, runājot par šo Kanādas nolīgumu, un eh, strīdu izšķiršanas mehānisms arī te ir ļoti svarīgs. Vēl viena Luksemburgas prioritāte bija divpusējās vienošanās, un mēs intensificējām sarunas, lai noslēgtu brīvās tirsniecības nolīgumu ar Japānu, lai tas būtu ambicios. Mēķis noslēgt sarunas eh, šogad, diemžēl mums neizdevās tos sasniegt par spīti Junkera centieniem un arī premjera abas centieniem. Paralēlās sarunas par TTIP, protams, ietekmēja arī šo procesu. Mēs par to diskutējām pagājušajā eh, piekdienā un mēs tagad paredzam noslēgt sarunas 2016. gadā. Šajā pašā reģionā es priecājos par to, ka Eiropas Savienība noslēdz ratificēšanu eh, brīvās tirzniecības nolīgumam ar eh, Dienvidkoreju. Sarunas starp ASV un Āziju ilga vēl vairāk nekā 5 gadus. Mūsu skatījumā tie bija 5 gadi. Līdz ar to šis līgums uh, pilnībā stāsies spēkā decembra vidū. Kā jūs zināt, šī uh, līguma modernizēšanas iespējas par tām tiek diskutēts ar korejiešu puses padomē. Mūsu prezidentūras laikā izdevās noslēgt sarunas arī par brīvās trīsniecības nolīgumu ar Vietnamu. Šis līgums būs lielisks precedents citām eh, jaunatīstības valstīm gan tarifu liberalizācijas jomā, gan tirgus atvēršanas jomā, gan arī mūsu intelektuālās eh, tiesība aizsardzības jomā. Es jau īpaši priecājos par to, ka Vietnam, kas gadiem ilgi uh, bija viena no tām valstīm, kurām mēs piešķīrām atbalstu attīstībai, šobrīd ir noslēgusi tik ambiciozu divpusējo nolīgumu ar Eiropas Savienību. Šobrīd finalizējam šo dokumentu, kas attiecas uz investīcijām, tad Junkers un Vietnams premjers šodien paziņos par finalizēšanu visu, visos sarunu līmeņos. De manière générale, et com, comme nous l'avons. Kopumā Un tā kā mēs jau to varējām konstatēt uh, iepriekšējo ja piekdienu, mēs uh, vēlamies uh, pazīnāt tirsniecības attiecības ar ASEAN valstīm gan divpusējā līmenī, gan divpusēju nolīgumu līmenī, kas sniedz aizvien vairāk panākumu. Mums ir sarunas arī ar Filipīnām un ceram, ka sarunas ar Indonēziju arī varēsim sākt nākamgad. Eiropas Savienība joprojām ir atvērta saruna sākšana ar Malaiziju un priecājamies par politiskajām izmaiņām tā izmē. Saprotam, ka situācija sarežģīta abās valstīs. Ir investīcija nolīguma diskusijas ar Ķīnu. Tās turpinās jušās visu šī gada otro semestri un vēlamies panākt līdzsvarotu tekstu un līdzsvaru uh, mūsu attiecības ar Ķīnu. Padomi turpina sekot cieši līdzi arī komisijas centieniem šajā jomā un uzsver to, ka ir nepieciešams definēt konkrētu apvērumu šim nolīgumam un izveidot tekstu, kas varētu būt labs sarunu pamats. Šajā kontekstā mēs eram, esam diskutējuši arī ar uh, ar Mjānmu. Un esam runājuši par to, ka nepieciešams nostiprināt juridisko drošību investoriem un turpmāk sadarbību ar šo valsti, kas šobrīd ir pārējais periodā un kas Eiropas saimnībai arī turpmāk būs jāatbalsta. Protams, investīcija noteikumi ir vitāli svarīgi šajos nolīgumos, taču tajā pašā laikā Eiropas Savienība uzsver arī uh, ilgspējības un savskatāmības principu svarīgumu. Tāpat Jaunzēlanda un Austrālija ir uh, svarīgas uh, partnervalstis, kuras, uh, ar kurām Eiropas Sanība vēlētos sadarboties. Padoma ir piekritusi tā saucamajam skuping, un tādēļ turpmāk varēsim sākt sarunas eh, arī ar šīm valstīm. Runājot par Merkosur, eh, pagājušo piekdienu diskusijas eh, starp ministriem ir bijušas visnotaļ veiksmīgas, un tiešas un atklātas. Komisāra Rēma Alstrēmai ir bijusi iespējama um, konkretizēt to, kāda ir situācija šobrīd, un um, Eiropas saimnībai, protams, ir jāpanāk tas, lai tiktu aizstāvēts gan tās ofensīvās, gan defensīvās intereses. Taču tajā pašā laikā tas ir jādara uz uh, stabiliem, solīdiem pamatiem, ir jānosaka uh, tarifu vadlīnijas, taču šajā ziņā delegācijas uh, joprojām nav viens prāts. Tālāk runājot par kaimiņu tiecību politiku. Uh, Bēgļu krīze, protams, ir sāsinājusi situāciju un pierāda to, ka kaimiņa attiecība politika ir jābūt stabilai un konsekventai. Runājot par Rietumu Balkānu reģionu, varu priecāties, ka esam raduši pragmatisku risinājumu un kas ir ļāvis nodrošināt aizsardzības klauzulu attiecībā uz, eh, uz šo reģionu. Uh, 1. janvārī nākamgad stāsies spēkā nolīgums ar Ukrainu, un šajā kontekstā joprojām šodien notiek trīpus, trīspusējās diskusijas starp mūsu Ukrainas un Krievijas pārstāvjiem. Nevajadzētu būt pārāk optimistiski noskaņotiem, taču cerēsim, ka varēsim panākt konkrētus rezultātus un uh, Uh, nodrošināt to, lai tiktu respektēti, mū, respektēt mūsu partneru inter, eh, suverēnās intereses. Un, uh, protams, ka dialogam ir jāturpinās um, arī turpmāk. Mums ir uh, jāturpina arī privileģēts dialogs ar Āfrikas valstīm. Un Šis eh, reģions eh, šobrīd saskars ar ļoti daudziem izaicinājumiem, tajā pašā laikā tajā ir arī daudz iespēju, un eh, līdz ar to tisniecība var kalpot ne tikai kā attīstības līdzeklis mūsu partneriem, bet arī veicināt sociālās un vidas izaugsmes veicināšanu un mēs e, varam e, konstatēt to, ka šeit ir bijusi konsekventa politika, kas ir arī jāturpina, un e, stājoties spēkā jauniem nolīgumiem ar šo reģionu un šīm valstīm, mēs turpināsim šo sadarbību. Tagad vēlētos pievērsties vēl vienam jautājumam, kas eh, satrauc mūsu valstis eh, no eh, ekonomiskas viedokļa, un runa ir par metārūpniecību. Šobrīd mēs saskaramies ar pārāk lielu kapacitāti pasaules līmenī, ir pieprasījuma kritums un ir arī nelojāla konkurence no trešo valstu puses. Eh, tāpat arī, eh, protams, enerģētikas izmaksas, eh, kas ir kāpušas. Eiropas Sanībā ir tieši iesaistīts aptuveni 360 tūkstoši darba vietas. Un tādēļ Eiropas Sanība koncentrējas uz to, lai risinātu problemātiku, kas ir saistīta ar metālu rūpniecības nozari. Arī Manai valstī šī tēma ir ļoti svarīga, tērauda jautājums ir ļoti būtisks. Neaizmirsīsim, ka tērauds eh, ir eh, kā viens no Eiropas Savienības eh, izveidas pamatiem, tātad ogļu un tērauda kopiena ir bijis Eiropas Savienības sākums. Šī Šajā kontekstā mēs vēlamies nodrošināt juridisko aizsardzību un maksimālu caurskatāmību. Luksemburgas prezidentūrai ir izdevies eh, vest eh, sekmīgas sarunas eh, padomē Un uh, tagad mēs esam tuvu jau risinājumam 28 dalībvalstu kompromisam. Esmu pārliecināts par to, ka ar jūsu atbalstu priekšsēdētā kungs un ņemot vērā pakotni, ko mēs nodosim Nīderlandes uh, kolēģiem, mēs uh, varēsim panākt veiksmīgu kompromisu. Tālāk runājot par regulu pret spīdzināšanas pasākumiem. Nākamnedēļ, 10. decembrī, mēs dialogu ietvaros par to diskutēsim, un uh, Luksemburgas prezidentūrai ir izdevies uh, sākt sarunas par šo jautājumu padomē, un būs tāds trialogs, taču žēl, ka mēs nepaspējām izveidot šo trialogu ātrāk, taču es priecājos uh, par to, ka tas notiks, un es esmu pārliecināts par to, ka mums izdosies panākt uh, rezultāts, un tas, protams, arī pateicoties mūsu trio kolēģiem, Itālijas un Latvijas uh, kolēģiem. Un tālāk runājot par IPI, starptautisko publisko tirgu instrumentu. 2014. gada beigās uh, komisija aizsāka uh, sarunas par šādu priekšlikumu nepieciešamību un uh, cerams, ka drīzumā arī varēsim nonākt pie konkrētākiem rezultātiem. Un tālāk jautājums ir arī pirms par Ķīnas tirgu statusu noteikšanu. Šis arī bijis būtisks jautājums mūsu darba kārtībā. Ja Eiropas Savienība nolemj automātiski nepiešķir Ķīnai eh, tirgus ekonomiskas eh, statusu, tad eh, nākamgad Ķīna varētu celt prasību tiesā pret Eiropas Savienību. Pretēji citiem dalībniekiem, kas var vislai elastīgi pieņemt lēmumus, kā piemēram ASV vai citi dalībnieki. Eiropas Savienības kontekstā lēma pieņemšana nav tik elastīga, tādēļ nepieciešams arī parlamentam aktīvi iesaistīties eh, parastajā lēma pieņemšanas procedūrā. Eh, ir ļoti ilgs laiks nepieciešams, lai varētu to īstenot. Kā jūs zināt, tas aizņem starp eh, as, tas aizņem 8 līdz 12 mēnešus, tādēļ, protams, žēl, ka mēs esam nedaudz novēlot sākuši par to diskutēt, taču ceram, ka gan padomi, gan parlaments eh, radīs eh, dzīvotspējīgu risinājumu šim sāsinātajam jautājumam nākamgad. Protams, jautājums, eh, kas neizpaliek no darba kārtības, ir arī izniecības instrumentu aizsardzības pasākumi un arī Šajā jautājumā dalībvalstīm un institūcijām ir jāturpina strādāt, lai panāktu visiem pieņemam risinājumu. Godātie klātsošie, jūs arī tātad konstatējat, ka Luksemburgas prezidentūra ir padarījusi visai daudz. Var priecāties, ka esam noslēguši sarunas pie visnotaļ daudziem jautājumiem padomē un esam panākuši vienošanās, tādēļ uh, priecājos uh, par to, un esmu pārliecināts, ka Nīderlandes kolēģi varēs eh, pārņemt šo stafeti un veiksmīgi to turpināt un uh, risināt problēmas, eh, ar ko šobrīd saskars Eiropas Savienība. Man ļoti žēl, man uh, atliek tikai paust uh, nožēlu par Fidelu Kastro, ka nācās runāt 3-4 stundas. Paldies, Žan. Mēs šo runu, tātad izdalīsim arī uh, komitejas deputātiem, lai viņi pēc tam varētu ar to vēl iepazīties rakstiskā formātā. Jāsaka, mums vairs nav diezko daudz laika. Līdz ar to es piedāvātu katram runātājam atvēlēt pa vienai minūtei. Lai to arī vēl varētu paspēt atbildēt uz jautājumiem, jo to vēl jāskan uz NATO. Daniela, lūdzu. Paldies, ministra kungs. Es esmu. Eh, es gribu jums pateikt, ka nu, es neievērošu vienu minūtu, jo esmu lielākās grupas runātājs šeit parlamentā. Es gribētu teikt, ka mūsu politiskā eh, grupa vēlas, lai uh, nolīgums ar Ukrainu patiešām stātos spēkā. Lūdzu, motivējiet arī valstis padomā. Un mēs arī esam strādājuši pie Tunisijas nolīguma, bet, nu, ja mēs kaut ko uzsākam, tad vajag to arī pabeigt. Un jāsaka, ka Eiropas parlaments e, ir runājis par to, ka paralēli Ķīnai tiek vestas sarunas arī ar Taivanu par e, investīciju līgumu. Nu, varbūt e, nevajadzētu sarunas sākt tikai tad, kad sarunas ar Ķīnu jau būs beigušās tālāk Kolumbija un Peru. Ja mani pareizi ir informējuši, 50 parlamenti Eiropā jau ir ratificējuši to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 parlaments varētu patiešām eh, padomāt par nolīgumu redakciju, tas patiešām ir labs, bet ja dalība valstis padomē pieprasa kaut ko mainīt, kaut ko uzlabot, un tad pašas to nemaz neretificē, nu ko tad tas vispār dod? Un jūs runājāt arī par daudziem likumdošanas priekšlikumiem, procedūrām, un jāsaka, ka runājot par likumdošanu, uh, Mēs neesam noslēguši darbu ne pie viena likuma prezidentūras laikā, jūs prezidentūras laikā, nu es nevaru to uh, pārmest tikai jums, iepriekšējās prezidentūras arī to nav paveikuši, bet nu kā tad mēs varam paveikt to, lai likumdošana netiktu aizkavēta? Uh, Mēs parlamentā esam izstrādājuši nu, konkrēts noteikums vismaz attiecībā uz otro lasījumu, un varbūt, ka patiešām padome varētu noteikt, cik, lielā, cik ilgā laika posmā jānoslēdz likumdošana pirmajā lasījumā. Paldies! Ļoti ātri par Ukrainu. Es jums pilnībā piekrītu. Ķīna, Taivana, nu. Ich habe aber gehört, dass wir neesmu tur nekāds speciālists. Bet, nu jā, ievēro zināma secība, tā tad sākumā Ķīna, tad Taivana. Nu, es nezinu, vai šāda secība man ir pieņemama, bet, nu, tā es to uztvēru. Un mums kā prezidentūrai un visiem pārējiem ir jāparūpējas lai vairāk par pusi no dalībvalstu parlamentiem atbalstītu līgumu slēgšanu ar Peru un Kolumbiju, bet, nu, mans mandāts arī ir ierobežots. Es nevaru pārāk liels spiedienu izdarīt uz dalībvalstīm, bet padomu mēs uztveram nopietni. Ja runājam par CETA, es domāju, ka arī pēc balsošanas Eiropas parlamentā nav aplami tad, kad Kā nu to sauc ISTS, saka runātājs. Tātad, ja tas būs tāds kā modelis, kā schēma visā pasaulē, tad mums vajadzēs kaut ko darīt lietas labā, un Kanādas valdība ir gatava ar mums sarunāties, bet es neuzskatu, ka padomē ir valstis, kas jau no ISTS izmantos, lai bloķētu CETA. Bet, nu, tas ir jādara. Un uh, mums ir jāsaprot, kāds ir šis vairākums padomē. Jūs teicāt, ka mēs neesam prezidentūras laikā daudz ko paveikuši. Jūs uh, te esat 751, bet mēs esam, uh, nu. Dieser Unis, äh, wie heißt das schon? Unicitral. Unicitral. Da gibt es ein Land, Mums, mēs esam nedaudz vairāk par 20, tāpēc, nu, mums arī nav viegli vienoties. Un Jā, nu, beidzot ir pienācis laiks beigt šo blokādi. Bet prezidentūra ir darījusi visu, kas ir tās spēkā, lai tās spēkos, lai varētu šo darbu noslēgt jau pirms Ziemassvētkiem un uzsākt trilogu. Paldies! Nākamā runātāja Kirtona Dārlings. Kundze, man ir divi jautājumi. Pirmais par tērauda. Es jums pilnīgā piekrītu, ka tērauda nozara ir ļoti svarīga runājot par, uh, tīr, par, par tērauda lietuvēm, par uh, ražošanām un tā tālāk. Bet ja uh, bloķējušā minoritāte tiks atcelta un tiks uh, uzsāktas sarunas padomē, un papildus modernizācijai, tātad eh, tirzniecības aizsardzības instrumentu modernizāciju arī dažas valstis bloķē un eh, ko tad dara padome, lai cīnītos pret uh, eh, pēraudu nozares krīzi? Un otrs jautājums ir par attiecībām ar Āfriku un ekonomiskās partnerības nolīgumiem. Uh, Tur, protams, ir jābūt arī ilgspējīgas attīstības nodaļām, par kurām Eiropas Savienība ir vedusi sarunu salažu, kopš tika uh, izveidota šī globālās attīstības programma. Vai par to tiek diskutēts padomē, un vai padome šos jautājumus, eh, teiksim, arī izskata kopīgi ar komisiju, kā tādu steidzam raksturu? Bon, d'abord sur euh, l'acier. Euh, ži... Vispirms par uh, tēraudu. Man nešķiet, ka apvienotā karalista būtu mainījusi savu nostāju. Mēs uh, ļoti nopietni diskutējām par šādu jautājumu. Proti, vai mēs varam nošķirt tērauda problemātiku un market economy status, tātad tirgus ekonomikas status Ķīnai. Mēs runājam par abiem jautājumiem vienkopus. Jūs zināt, ka runājot par tirgus ekonomikas eh, statusu, šeit runājot par trim variantiem. Vai nu mēs nedarām neko, vai arī mēs eh, visu mainām, vai arī mēs par to diskutējam. Ir jārod vienošanās ar Ķīnu par dažām nozarēm, kā piemēram tēraudu. Varbūt citiem jautājumiem. Šo nostāju atspoguļoja vairam dalībvalstu viedokļus. Tātad tērauts, vai vismaz 350 tūkstoši darba vietu tieši ir atkarīgs no šīs nozares, varbūt pat ir divreiz vairāk darba vietu, kas ir netieši atkarīgas no tērauda nozares. Tādēļ ļoti jāuzmanās, ja jau tādai lielai valstī kā apvienotā karalistē ir problēmas šajā jomā, tad tas nozīmē, ka situācija ir ļoti kritiska. Eiropas Savienībai ir jābūt pietiekami aktīvai un rūpīgi jāraugās uz šiem jautājumiem. Varbūt, ka nākamā prezidentūra varēs eh, risināt eh, padziļinātāk šos jautājumus. Komisāre pilnībā apzinās to, ka šis ir ļoti sensitīvs jautājums. Komisija vēl nav pieņēmusi lēmumu. Komisijā joprojām risinās diskusijas par šo jautājumu, tāpat arī padomē. Tātad ir saikne starp šo jautājumu, Ķīnu un tāraudu. Tālāk par Āfriku. Es domāju, ka mēs darīsim visu nepieciešamo, sevišķi pēc šī samita, kurā es piedalījos Maltā par imigrāciju. Eiropas Savienība vēlējās eh, ne tikai palielināt eh, attiecību intensitāti starp, eh, starp Āfrikas kontinentu un Eiropas un Eiropu bēgļu jautājumā, bet arī to, ka ir nepieciešams konkrēti kaut ko dot š, šī reģiona izaugsmē, un tā tad ir nepieciešams to paturēt prātā attiecībās TPS e un Āfriku. Thanks. Um, Paldies. Jūs gandrīz pieminējāt visu, saka Kellers kundze. Es nevaru tā tad uzdot jautājumus pilnīgi par visu, bet jūs teicāt, ka specify par konfliktu izrakteņiem runājot, jūs jau atrodaties par mata tiesu un no vienošanās, nu, bet kas tad ir pēdējie klupšanas akmeņi runājot arī par valstīm? Paldies! Äh, also ich kann ja Deutsch mit Ihnen reden. Varu runāt ar jums vāciski, saka uh, Aselborn kungs. Citieren soll hier, uh, es gibt nur eine... Vai man kaut kāds valstis tagad vajadzētu nosaukt? Ir atšķirība starp padomu un komisiju. Kura tad šeit ir kompetentā iestāde? Ļoti ir te kompetenta sāka runātājs arī franču valodā. Ja runājam par eh, šiem um, atvasinātajiem produktiem, mēs te runājam par lielo ezeru reģionu. Un neskatoties uz to, mēs Eiropas Savienībā, trilogā, varēsim panākt vienošanos, tas mums ir jāpanāk lai varētu eh, tātad kontrolēt, ka šie minerāli, kas tiek eh, nu, importēti uz Eiropas Savienību, nenāk no konfliktu reģionum. Ja nemaldos, mums ir jau mandāts, trilogs var uzsākties, bet padomu šeit nu nekāds sprunguļus riteņos nesprauž. Saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju, nu, mēs jau pat trilogu varētu noturēt mūsu prezidentūšu laikā. Jā, jā, tas vēl jāprecizē. Nu, bet tā mēs vēlējāmies, to mēs vēlējāmies panākt. Bet mēs jau esam maza valstiņa, mēs visu arī nevaram panākt. Paldies. Eh, Mr. Fidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Fīzes kungs, paldies, ministrs. Paldies par šo izsmeļošo ziņojumu. Jūs runājāt arī par Tunisiju. Es esmu ļoti gandarīts, ka brīvās tirzniecības sarunas sāksies ar Tunisiju jau drīzumā. Mums ir jāpalīdz šai valstī. Bet būtu ļoti pateicīgs, ja jūs ņemtu vērā arī vienošanos, kas tiks noslēgta tagad par olīvēļu. Tas, protams, varētu ietekmēt arī Eiropas uh, valstis un reģionus. Varbūt, ka varētu veikt ietekmes izvērtējumi sevišķi, izpētot situāciju Itālijā, Spānijā, Portugālē, Grieķijā un citās uh, olīveļas ražotāju valstīs. Varbūt, ka tātad līgums tiks noslēgts uz vienu gadu un ņemot vērā ietekmes izvērtējumu, varētu, nu, izlēmt vai pagarināt šo režīmu par gadu vai nē. Donc, euh... Tā ir pēdējais, tas ir pēdējais jautājums, uz kuru es vēl varu pagūt atbildēt. Tunisijas premjeras um, bija, uh, runātājs tiek pārtraukts. Uh, manā valstī ir milzīgas bažas par uh, tēraudu, saka Dārtmut kungs. Procedūra ir visiem skaidrs zinām. Es jau iepriekš esmu rakstījis Tirzniecības komitejai un es vēlējos tik tiešām uzdot jautājumu ministram. Es cerēju, ka saskaņā ar parasto procedūru man būs iespēja uz, uzdot šo jautājumu. Turpina ministra kungs. Jā, pavisam īsti tātad par olīvēļu. Tunisijas premjeras bija padomē. Mēs ilgi un dik, diskutējām par šo jautājumu arī ar uh, citu valstu pārstāvjiem, uz kuriem attiecas arī šis jautājums par olīveļu. Jautājums tiek pieņemts uz zināmu laiku. Un tika teikts, jā, Tunisijai, jūs esat īpašā situācijā, mēs vēlamies jums palīdzēt, neradot uh, nekādas problēmas citām eksportētā valstīm. Tāda bija 28 valstu vēlme pēc tad, kad viņi bija uzklausījuši Tunisijas ministru. Protams, ar garantijām, kuras tika dotas savu olīveļas ražotāju valstīm un uzstājot uz to, ka tas ir pagaidu pasākums. Lielas paldies, ministra kungs, Dārtmut kungs un citi kolēģi. Es varu garantēt, ja jūs iesniegsiet savu jautājumu rakstiski, es to nosūtīšu Asabam kungam un esmu pārliecināta, ka viņš atbildēs. Ja viņš to nedarīs, tad uh, es izdarīšu spiedienu, lai viņš to darītu, un ik viens um, varēs saņemt atbildes savu jautājumu, jo pretējā gadījumā, protams, tas nebūtu godīgi attiecībā uz Eiropas parlamenta deputātiem. Lielas paldies jums par šo visaptvarošo pārskatu. Nosūtīsim. Uh, eh, Dārtsma kungs vēlreiz uzstājas. Man būtu vēl viens jautājums par reglamentu. Written questions. Rakstiski jautājumi. Is this the final? No, it's not the final. Uh, so, Mr. Chairman, I have a point yeah. of order. It's called. Priekšsēdētāji, tātad par uh, procedūru. Ļoti jauki, ka jūs piedāvājat iesniegt rakstiski jautājumu. Jūs esat ilgāk bijis deputāts nekā es, jūs ļoti labi zinat, ka atbilde prasa 5, 6 nedēļas uz rakstiskiem jautājumiem. Nu kā tad ir šī procedūra? Procedūra paredz, ka koordinatori ir pirmie, kas uzstājas. Un jūs citiem dodat vārdu, man nedavāt. Fjellner kungs. Es eh, Fjellner kungu patiešām cienu, viņš uzdeva arī ļoti interesantu un svarīgu jautājumu, bet tas bija pēdējais jautājums. Līdz ar to mana politiskā grupa vispār nevarēja piedalīties šajās diskusijās. Nu, tāda nu ir šī procedūra. Visām politiskajām grupām ir jābūt pārstāvētām, bet ETP e uzstājās divreiz un mēs nereiz. Lūdzu, pasakiet, precizējiet, kāda ir procedūra. Jūs esat uzsākuši varbūt ar šodien, sākot ar šodien pilnīgi jaunu procedūru. Paldies. Get... Tā tad es jums garantēšu, ka šogad jūs jau saņemsiet atbildes uz savu jautājumu. Mēs patiešām eh, parūpēsimies par to. To, uh, Liberāļi un goja arī neuzdeva jautājumu, jo nu, mums nav vairāk laika. Really a mess, but uh, it is. Nu, jā. Tas ir tāds jūtseklis, bet ministra kungam ir jādodas uz NATO. Viņš nevarēja te vairs ilgāk palikt. Nevarējām viņu ar varu šeit uh, pierunāt palikt, bet bērnt. Ja šie ir jauni noteikumu, tad mēs tos atbalstīsim, saka Spārī kungs. My list who had raised uh, the uh, uh, hands and uh, I just go through this list. That's uh, the secret behind. Nu, man ir saraksts, te, kurš ir gribējis runāt, es viss, tad man te saraksts ir gatavs ar runātājiem. Paldies. Labi. Zin. 18. apkārtības punkts. Nākamie divi darba kārtības punkti attiecas uz jautājumiem, kas ir bloķēti padomē. IPA 18. 2014. gada janvārī mēs jau pieņēmām šo lēmumu, balstoties uz Kaspārī kunga ziņojumu, un tagad mums jāsaprot, ko īsti darīt, lai varētu panākt progresu. Kas pārīkums lūdzu? Priekšsēdētāja kungs, jūs jau pateicāt pašu svarīgāko. Es negribu, lai šis uh, ziņojums uh, nokļūtu aizmirstībā. Mēs ar uh, vairākumu atbalstu to pieņēmām. Padomu un komisija varētu pastāstīt, ko tad viņi ir nolēmuši dalīt turpmāk un ko parlaments varētu darīt, lai tajā visā iedvestu tādu uh, straujā kustība. Nē, kolēģi vairs nevēlas izteikties. Tagad došu vārdu komisijai. Īpā, kurš vēlas par to izteikties? Jesen. Jesen, kungs, lūdzu. Okay. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētājs ļoti ātri šis priekšlikums tika iesniegts 2014. gadā un eh, tā tad bija vēlme komisijai piedāvāt vairāk pilnvaru, vedot sarunas par starptautiskiem tirzniecības nolīgumiem, lai arī Eiropas valstis būtu izdevīgākās pozīcijās. Uh, Es ļoti uzmanīgi esmu arī iepazinies ar parlamentāriešu un padomes eh, viedokļiem, lai varētu eh, piedāvāt tādu labāk atbilstošu priekšlikumu. Mēs eh, arī sarunājāmies ar galvenajām dalībvalstīm, iesaistītajām pusēm, un es šodien varu pateikt, ka mums notiek konsultācijas par šo jauno priekšlikumu, ko komisija ir apņēmusies sagatavot janvāra mēnesī. Nu, tas pēdējais, eh, ko varu pateikt, tātad eh, jaunākā informācija. Tātad janvārī būs pārstādāts priekšlikums, saka priekšsēdētājs, vai padomu varētu kaut ko šeit piemetināt, ja kāds šeit ir klāt no padomas. Ne? Daniel, tu gribi vēl kaut ko piemetināt? Ja gut, dann lassen wir uns überraschen, was im Nu labi, tad nāks laiks, nāks pados, padoms, kas notiks janvārī. Jā, bet, eh, nu, būs pārsteigumu gana jau arī Ziemassvētku laikā, saka priekšsēdētājs, un tad redzēsim, ko komisija mums paliks zem Ziemassvētku eglītes kādu dāvaniņu. 19. aiz darba kārtības punkts. TDI arī. Uh, tātad padomē ir iestrēdzis, mēs par Ķīnu runājām jau pagājušā gadā, un mums beidzot ir jāmodernizē šis priekšlikums, un Fjellner kungam došu vārdu, viņš ir referents. Paldies priekšsēdētāji, un bija patiešām ļoti interesanti dzirdēt, kas Luksemburgas ministram par to bija jāsaka, nu, uh, Bet, ja runājam par uh, notiekošo, par to notika diskusijas, ņemot vērā arī sarunas ar Ķīnu, un jāsaka, ka mums nav te jārunā vai. Uh, Ķīna ir pilnvērtīga tirgus ekonomika vai nē, bet par to, uh, kā aizsargāt, kā izmantot uh, tirgus uh, aizsardzības instrumentus, un tas viss izklausās ļoti interesanti. Mums ir jāsaprot, vai mēs to vēlamies vai nē. Būtu ļoti interesanti uzklausīt arī komisiju. Mēs arī, nu, nedzirdējām, um, kas notika šajās diskusijās ar ministru, jo tās bija slēgtām durvīm. Uh, un varētu arī padomāt, kā šos divus jautājumus uh, sasaistīt kopā. Es gribētu no savas puses teikt, ka jautājums par šo Ķīnas uh, traktēšanu, kā tirgus ekonomika ministrs to pat nepieminēja. Un mums tā tad ir jāsaprot, vai šis režīms ir jāceļ vai nē, bet, bet subsīdijas tāpat netika pieminētas šajā rakstiskajā priekšlikumā un par to netika pietiekami labi, pietiekami plaši debatēts. Tādēļ būtu patiešām interesanti kaut ko uzzināt, nu kas komisijai ir sākāms par to visu. Un visu beidzot, es varu tikai pateikt, ka šis maģiskais un ļoti labi pārdomātais kompromiss, ko panācām parlamentā, šķiet, nu, neinicēja nekādas debatas padomā, bet, nu, varbūt, ka tas, kas notiek Ķīnā, var kaut ko šeit mainīt. Paldies, Dārtmūs kungs. Nu, es jums varu nolasīt runātāju sarakstu, kādā secībā esmu to saņēmis. Mr. Dārtmūs, Mr. Madame Rodriguez and uh, Madame Reading. And... Šis ir runātais saraksts uh, un Emma Klārkina vēl. Tādā secībā es to arī saņēmu. Un tagad, lai nebūtu neviens apvainots, pirmā Moskau kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es negribu, protams, visu atkārtot, visu kolēģi teikto, bet mēs paudām arī savu uh, nepatiku pret uh, tik īsu atvēlēt laiku tik svarīgam jautājumam. Bet ko mēs dzirdējam no Luksemburgas prezidentūras? Proti, ka tiek uh, domāts par iespēju uh, Uh, nodrošināt uh, tātad tā, garantijas, vedot sarunas par tirzniecību konkrētos sektoros. Es gan esmu nobažījusies, es domāju, kā tad mm, tas viss uh, tiks nodrošināts, kā mēs varēsim pateikt, ko šādi līgumi nodar vienam sektoram un ko citam, un kurš tad ir pietiekami labi aizsargāts un kurš nē. Uh, Un ja mēs te visu sadalām atsevišķos sektoros, nu tas nav pārāk veiksmīgi. Lūdzu, nākamais runātājs, priekšsēdētāji. Mums ir jāmodernizē aizsardzības mehānismi. Neviens par to nešaubās. Mēs atminamies ka parlaments ir uh, strādājis pie ļoti laba pārdomāta teksta, ņemot vērā arī ražošanas uh, nozars intereses. Būtu ļoti žēl, ja mēs uh, nu, šos darba augļus vienkārši padarītu par nēsošiem. Darbs, kas veikts parlamentā, ir jāuzsaka, bet, nu, te ir uh, pārdoma ieņemas bloķējuši nostāju, un tas viss mūsu labo darbu uh, īstenībā nu, tādā veidā neciena. Un mums vajadzētu parūpēties par to, lai šeit tošām notika kaut kāds izrāviens uz priekšu, lai parlamenta pozīcija joprojām būtu spēkā, runājot gan par likumdošanas pusi, gan par to, kādu iespēju tas var atstāt uz mūsu ekonomiku. Un Jāsaka, ka ir aizvien vairāk jautājumu par eh, šīs likumdošanas modernizēšanu, ņemot vērā to, ka tirgus ir ļoti dinamisks un tur nekas nestāv uz vietas. Ir daudz jautājumu, par kuriem jādebatē. Uh, Tirzniecības aizsardzības instrumenti ir ļoti svarīgi, lai aizsargātu mūsu uzņēmums pret negodīgu tirgus praksi. Es domāju, ka jebkura veida modernizācija varētu būt tikai apsveicama. Bet mums arī ir jāizpēta viss notiekošais pietiekam ātri. Nu, nevar tā būt, ka uh, tirzniecības ģenerāla direkcijai nepieciešam 9 mēneši šim darbam. Un tik garā laikā, nu, tad nevar neko atrisināt. Es domāju, nu, ka varētu to saīsināt uz uh, septiņiem mēnešiem. Uh, un tālāk eh, kaitējuma risks par to arī Tirzniecības ģenerāla direkcija pietiekam daudz nedomā. Un vēl kāds jautājums. Ir jābūt daudz labākiem, uh, stingrākiem noteikumiem pirms uh, tiek uh, attiecinātas nodevas uz importiem. Un, protams, arī MVU aizsardzību. Dārtmas kungs, lūdzu. Uh, most of us know, and as uh, Ms. Curtin Darling referred to, but she's not in her. Curtin Darlings kundze jau uz to atsaucās, bet viņa nav šobrīd zālē. Ir absolūti nepieciešams rīkoties tērauda nozarē manā valstī. Es rakstīju komisijai 22. oktobrī, uh, aicinot pieņemt antidempinga pasākums, uh, tāpēc, ka tiek importēts tērauds no Ķīnas. Atbildi saņēma vakar, un te bija rakstīts, antidempinga pasākums nav iespējams ieviest, neizveidojot, nekonstatējot, ka dempings uh, e, tiek īstenots. Luksemburgas ministrs izmantoja formulējumu negodīga konkurence, kas patiesībā nozīmē uh, e, dempingu. Man šķiet, ka viņa um, uzruna bija sagatavota iepriekš, un tā tiks izplatīta vēlāk. Un tas nozīmē, ka viņš patiesībā domāja to, ko viņš domāja. Un kā priekšējātais noteikti ļoti labi uh, zina, ka tērauda nozarē, ja šīs te tērauda Lietuvas to darbību tiek apsa, apturēta, tad tā tiek apturēta un infrastruktūra vai nav, nav, nav iespējams uh, iedarbināt no jauna. Uh, Un tāpēc, manuprāt, ir jārīkojas steidzami, ir jārēģē uz to. Bet patiesībā tas, ko mēs saņemam, ir letārģiska, birokrātiska atbildes reakcija. Proti, vai nu nekas nenotiks, vai arī tas aizņems ļoti, ļoti daudz laika, un no nozars viedokļa tas gluži vienkārši būs par vēlu. Es nevēlos būt tāds kā vientuļais saucēja balsts tuksnesī. Es vēlos, lai kolēģi atbalstītu manu prasību un lai mēs vērstos pie komisijas un padomas. Mums ir jāvēršas pie padomas un pie komisijas, aicinot īstenot šos ārkārtas pasākumus un uh, darīt tos steidzams, saulaicīgi. Paldies! Paldies, Emma! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji! Man ļoti žēl, ka Asambam kungs jau ir devies prom, jo man būtu lapaticies uh, eh, vērsties pie viņa. Proti, manuprāt, padome neapzinās to, cik steidzam ir jārīkojas, uh, cik steidzam ir jāmodernizē šī instrumenta. Jā, uh, šī te nozara saskars ar milzīgām problēmām, bet tā nav vienīgā. Ir arī citas, gluži vienkārši tāpēc, ka mums nav noteikumu, kas nodrošinātu līdzsvarot konkurenci. Un vēl ir arī izmaksas, enerģētikas izmaksas un tā tālāk un tā joprojām. Eiropa nedrīkst atļauties zaudēt laiku. Tai ir jāmodernizē instrumenti, tā tirsniecības aizsardzības instrumenti jo īpaši ņemot vērā to, ka mēs saskarsimies ar papildus problēmām, kad pazudīs 15. pānta attiecīgais punkts. Tāpēc mums ir jācenšas pārliecināt uh, dalībvalstis. Es domāju, ka arī ik vienas dalībvalsts parlamentam ir jārisina šis jautājums. Mēs nevaram gaidīt, ka padomu gal galā izlems rīkoties. Un nevar būt tā, ka Eiropas Savienība atbalsta reindustrializāciju apvāršana 2020 ietvaros vienlaikus aizmirstot par konkurētspējīgām nozerēm, gluži vienkārši tāpēc, ka noteikumi nav godīgi. Redings kundze. Ja Luksemburgas ministrs būtu bijis šeit, man būtu labpateicies uzdot viņam jautājumu viņa klātbūtnē. Jo tas ir ārkārtīgi nozīmīgs par tirzniecības aizsardzību. Komisija ir rīkojusies, parlaments ir rīkojies un padomu bloķē. Un vienlaikus mēs uzzinām no Luksemburgas prezidentūras, ka viņi ir centusies atbloķēt šīs sarunas, ka tiek diskutēts par šīm uh, nopietnajām problēmām, bet netiek nekas darīts, lai pieņemt lēmumu par absolūti nepieciešamu instrumentu. Tātad netiek teikts ne balts, ne mēlns par Ķīnas statusu PTO, bet mēs uzsākam sarunas, sazina ar ko, sazina kur, sazina par ko. Es īsti nesaprotu loģiku. Mēs saskaramies ar nopietnu problēmu. Mums ir jāpieņem nopietni lēmumi. Un šķiet, ka padome nevirzās ne par matu tiesu, lai pieņemtu lēmumu. Paldies, Emma! Paldies, ir pilnīgi skaidrs, ka tirzniecības aizsardzības instrumenti ir jāatjaunina, un es aicinātu komisiju un uh, padomi īstenot šīs izmaiņas pēc iespējas ātrāk, bet mums arī jāatceras, kāpēc um, mūs satrauc tik ļoti šis TDI, lai aizsargātu um, Eiropas nozars. Šobrīd mēs redzam, ka tā ir um, tērauda nozara, un mēs redzam, ka kas notiek Ķīnā, un ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir uh, dempings. Tāpēc es vēlētos dzirdēt no komisijas, kā viņi uzraug tēdēju izmantošanu un kāds ir patiesībā process, cik cieši mēs sakojam notikuma attīstībai valstīs, kuras tas ietekmē, un kā mēs rīkosimies aktīvāk, uzraugot notiekošo, un vai mums būs brīdināšanas sistēma, lai mēs varētu pienācīgi rīkoties tad, kad ir runa par negodīgu praksi, un vai mūsu rīcībā ir visi šie instrumenti, proti pret dempinga pasākumi jo mums vairs nav laika, mēs nedrīkstam gluži vienkārši atrunāties. Mums ir jānoskaidro, ko komisija e, darīs. Un tagad ir iespēja atbildēt. Jā, liels paldies priekšsēdētāji, e, eh, Langskungs. Vispirms es vēlētos informēt par šo modernizācijas dosieju, un tad, ja atļausiet, izteikt dažus komentārus un uh, e, piedāvāt nelielu izvērtējumu. Fielner kungs atgādināja, ka 2013. gada aprīļa priekšlikums par to mēs te ilgi un dikti esam diskutējuši, un pirmais priekšlikums uh, bija 2014. gadā. Mēs redzējām arī, ka padomē bija centieni strādāt pie šī jautājuma Itālijas prezidentūras laikā, Itālijas prezidentūrā bija arī um, dokumentu teksta priekšlikumi, bet, diemžēl, tie neguva atbalstu. 2015. gadā Latvijas prezidentūra nedarbojās aktīvi šajā jautājumā. Luksemburgas prezidentūra centās noskaidrot, cik svarīgs šis dosie ir dalībvalstīm, bet arī uh, viņiem neizdevās panākt uh, kopīgu nostāju, tāpēc padome nepiešķīra mandātu prezidentūrai, un ir pilnīgi skaidrs, ka tas vairs nenotiks Luksemburgas prezidentūras laikā. Nu, ja drīkst papildināt, kā tad ir vispārējā gaisotne padomē, ir parastais um, sadalījums, no nu, vienas puses dalībās kas vairāk ieinteresēts tajā, lai aizsargātu Eiropas Savienības eh, ražošanu, Eiropas Savienības rūpniecību, un no otras puses dalībās, kas ir par brīvo tirsniecību, lai tas eh, būtu par labu eh, šo preču lietotājiem, bet jāsaka, padomē ir vairākas delegācijas, kas uzskata, ka parlamenta nostāja nav pietiekami līdzsvarota. Un tas noteikti nepalīdz pašreizējā blokādē. Fjellner kungs teica, ka priekšlikumā nav pieminētas pieminēt maziem video uzņēmumu subsīdijas, tam es nepiekrīstu. Te bija kāds ļoti svarīgs uh, punkts, proti uh, nepiešķirt mazākas uh, muitas uh, subsīdiju gadījumā. Tas noteikti jau bija priekšlikums, un uh, šo priekšlikumu mēs arī stiprināt tādā gadījumā, ja ir runa par subsidēšanu negodīgu konkurence. Tātad modernizācijā par to domājam, bet viņam ir taisnība tajā, ka viņš saka, ka modernizācijā nekas nav teikts par maziem un vidējiem uzņēmējiem. Tas varbūt bija sākotnēji e, pāragri 2013. gadā. Jūs visi dzirdējāt, kas Aban kungs teica. Mēs sagaidām, mēs sagaidām komisijas nostāju Tas var ietekmēt dalībās lēmumu. Viņš to teica pirms brīža. Un tā mēs arī sapratām, ka varbūt Nīderlandes prezidentūra nogaidīs eh, pirms tiek sagatavot komisijas nostāja par MES, un tad centīsimies eh, rast eh, risinājumu, aizsargājot uh, Eiropas Savienības mm, rūpniecību. un nekavējot tirsniecību. Tātad tāda ir situācija, un komisija noteikti ir gatava palīdzēt Nīderlandes prezidentūrai, ja tā uzsāks darbu pie šī jautājuma. Esam gatavi sniegt uh, savu atbalstu šīm diskusijām, bet pagaidām jāsaka, ka maz ticams ka tas varētu notikt Nīderlandes um, prezidentūras laikā. Pirms mēs nesam panākuši vienotu nostādu komisijā par MES. Tālāk priekšsēdētāji atbildot uz Zinta komitejas locekļu deputātu jautājumiem komentāriem. Jā, mēs piekrītam, ka ir svarīgi rīkoties efektīgi un saulaicīgi, bet arī vēlos teikt Dārtmut kungam un citiem. Mēs neesam gluži vienkārši izdomājuši, kā var konstatēt, vai tā ir, um, vai ir runa par dempingu vai nē. Mums ir saistoši noteikumi. Mums ir nepieciešams sūdzība no nozars pārstāvjiem vispirms. Vienlaiks arī jāsaka, ka tad, kad nozars pārstāvi iesniedz šādu sūdzību, komisija vienmēr nosūta attiecīgos dienas, lai izmeklētu procesu. Mēs pātrinam šo procedūru un ir pilnīgi skaidrs, ka šajā svarīgajā dosjē mēs nopietni pievēršamies šiem jautājumiem. Vēl kāds cits deputāts pieminēja to, ka ir iespējams rīkoties tad, kad uh, uh ir tikai uh, draudi, tātad vēl nav konstatēts šāds dempings. Ir likumdošana, ir iespējams uz to paraudzīties saskaņā ar mūsu pamat likumdošanu, ja mēs saņemam šādu sūdzību. Par Redings kundas komentāriem. Jā, ir atšķirības eh, starp to, ko saka ministri konkurences padomē, ka jārīkojas tāraudu jomā un, piemēram, tirzniecības padomē, kur tiek teikts, gluži vienkārši modernizācijai ir jāatvēl nepieciešamais laiks, bet arī dalībās līmenī kaut kas ir jādara, lai vienot mūsu pozīcijas, un līdz ar to var noslēgt arī savus komentārus par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Vai vēl kādi komentāri? Jā, liels paldies! Vēlos vienīgi atgādināt kolēģiem divas lietas, kad mēs runājam par tēraudu. Jāatceras, ka pavisam nesen pirms pāris nedēļām komisija informēja par jaunākajiem tarifiem un Komisija teica, ka ir nepieciešama sūdzība. Šāda sūdzība ir iesniegta un ir skaidrs, ka runa ir ne tikai par Eiropas Savienības likumdošanu, bet arī par PTO likumdošanu. Bet, nu, ņemot to visu vērā, es, protams, ieklausījos komisijas teiktajā par Ķīnu un 2013. gadu. Man šķiet, ka tā ir pārlieku viegla atruna. Pirmoreiz mēs uzsākām modernizāciju 2013. gadā, un komisija saka, ka būtu bijis pārāk rīkoties attiecībā uz Ķīnu, bet šobrīd 2015. gadā ir absolūti steidzām kaut ko darīt. Tātad, ja 2013. gadā tas bija pārāk, šobrīd tas jau ir steidzām. Un es piekrītu um, tam, ka ir noteikumi izmaiņas attiecībā uz subsīdijām, bet runa nav tikai un vienīgi par subsīdijām, ir mainīt noteikumi arī attiecībā uz visiem tirzniecības aizsardzības instrumentiem. Kā tas tālāk tiek izlemts? Protams, ka būs grūti izlemt, cik liels ir kaitējums un uh, cik liels ir iegūms. Tālāk par to, vai mums nevajadzētu padziļināt uh, diskusijas par um, antisubsīdijām. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka mums arī jāatzīst, ka nav bloķējošās minoritātes, bet ir bloķējošā, bloķējošais vairākums. Uh, padome, kas uzskata, ka parlamenta līdzsvarotā pieeja nav nemaz tik līdzsvarot, un ja mēs vēlamies ko panākt, tad mums ir jāved sarunas. Es gluži vienkārši vēlos brīdināt kolēģis, lai viņi būtu gatavi tam. Par to mēs daudz diskutējām 2013. gadā un runa bija par to, ka mums ir jāuzver, jāuzvar šajā karā, nevis tikai vienā cīņā, bet šobrīd mums ir izdevies uzvarēt tikai vienā cīņā. Um, referentu kungs? Jā, es jau norādīju uz to, ka parlaments, protams, ir fleksibli noskaņots, bet problēmas rada tas, ka padomē nav līdz šim ticis piešķirts nekāds mandāts, lai uzsākt šīs sarunas, tāpēc ir pilnīgi skaidrs, ka padome eh, nepiekrīt visam. Uh, Eh, tam, par ko mēs te izlemjam Eiropas parlamentā. Tā tas ir bieži, bet vispirms ir nepieciešams mandāts, par to ir runa, un tad varbūt mēs varam rast fleksiblu risinājumu. 20. punkts arī ļoti aizraujošs jautājums, cienījamie kolēģi. Tātad geogrāfiskās izcelsmes norāža aizsardzība. Uh, Mēs esam noslēguši sarunas ar uh, Vietnamu. Uh, Vietnama ir atzinusi 169 geogrāfiskās uh, izcēlesmes norādes, un savukārt mēs no savas puses esam atzinuši pāris arī Vietnamā. Vienlaiks mēs vedam sarunas uh, par TTIP, un ASV absolūti nav gatavas uh, izmantot šo te sistēmu geogrāfiskās izcelsmes norādes. Tātad ļoti plašs darbības lauciņš, un es ceru, ka eksperti no komisijas, ģenerāla direktorāta agrī pārstāvji, Džons Klārks, arī uh, bieži vien pie mums viesojas un šodien informēs par to, uh, kā tad ir ar GI šajās te tirsniecības sarunās. Lūdzu, vārds jums. Paldies. Pārstāvu Digi Trend nodaļu par šiem jautājumiem. Un došu vārdu kolēģim, lai pazīstinātu sīkāk uh, ar šo tēmu. Paldies, uh, godātie klātsošie. Jā, mēs esam divi divas atbildīgās eh, personas par šiem jautājumiem. Tā ir tāda dalīta, dalīta kompetence. Es runāšu par vispārīgākiem jautājumiem, un Džons Klārks eh, specifiskāk komentē šo jautājumu. Vispirms es vēlētos teikt, ka GI ir Eiropas Savienības vispārēja prioritāte, un tā pilnīgi noteikti ietilpst mūsu tiesniecības eh, darba kārtībā. Tajā pašā laikā šis jautājums arī starptautiskā mērogā kļūst aizvien svarīgāks gan attīstīties, gan attīstības valstīs. Eiropas Savienības eh, komunikācijas politika ir ļoti daudz eh, ieguldījusi šo notikumu attīstībā pēdējo gadu laikā. Ļoti bieži ES ir uzskatīta par atsaucis eh, punktu šajos jautājumos. Un um, varam teikt, ka situācija uzlabojas pamazām, taču joprojām ir vairākas problēmas. Vairākiem JI ar augstu ekonomisko vērtību um, ir problēmas ar um, izmantojamību un reputāciju trešo valstu tirgu. Tātad uh, nav runa tikai par ES tirgu, bet par starptautisko mērogu. Un uh, šie jautājumi ir cieši iestekņojušies arī Eiropas Savienības stratēģijā, kas ir publicēta 14. oktobrī. Kā jūs zināt, es ir viens no galvenajiem sarunvirzītājiem arī starptautiskajā pasaules tirniecības organizācijā, runājot tieši par geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Uh, Un uh, Eiropas Savienība ir joprojām noskaņota aktīvi un vēlas saglabāt šīs saistības uh, par geogrāfiskās izcelsmes norādēm un to reģistra veidošanu. Un uh, Šomēnes arī no Nairobi ministrijas ir nācis signāls par sadarbību šajos jautājumos. Tās ir viena no svarīgākajām mūsu ofensīvajām interesēm divpusējos nolīgumus un sarunās. Un vēl es vēlos piebilst arī to, ka jaunais paziņojums par vienoto tirgu stratēģiju, kas publiskots 28. oktobrī, paziņo to, ka komisija darīs eh, visu nepieciešamo, lai pēc iespējas efektīvāk eh, virzītu šo jautājumu arī ne lauksaimniecības geogrāfiskās izcelsmes norādēs. Nodvārdu kolēģiem, paldies! Uh, Eh, tiem, kas man nezina, atgādina, ka man sauc Džons Klārks un pārstāv tātad nodaļu, kas nodarbojas ar jautājumiem, kas ir saistīti ar geogrāfiskās izcelsmes norādēm eh, brīvās tiesniecības nolīgumos un autonomos nolīgumos par geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Tātad eh, te runa ir par tādu uzstādījumu, kas to pielīdzinātu intelektuālajiem īpašumam. Eh, geogrāfiskās izsastnes produkti nāk no konkrēta reģiona, kas eh, tiek ražoti ar konkrētām metodēm, un tātad te ir vesela virkne apstākļi, kas saistīti ar eh, šo produktu. Tātad ir saikne starp produktu un tā ražošanas vietu. Uh, Kā jau kolēģis minēja, ja ir ļoti svarīgi komerciālā ziņā Eiropas saimnībai, mēs esam ne tikai e, pasaules lielākais importētājs, bet arī eksportētājs e, lauksamniecības e, preču ziņā. Un tādēļ ir nepieciešams panākt to, lai es būtu pēc iespējas konkurētspējīgāki lauksamniecības produkti. Uh, Aptuveni 70 miljārdi eiro ir apgrozījums šiem produktiem, un um, tieši ģēI ir daļa no panākumiem šā, šim veiksmīgam eksportam. Pagājušo gadu mēs eksportējam aptuveni 15 miljārdu ģēI produktu um, apjomā, un ģēI simbolizē Eiropas Savienības uh, kvalitāti, un tad ir šis prestižs, kas nāk līdzi Eiropas Savienības eh, ģēī produktiem. Es gribētu ilustrēt eh, to, kādēļ ģēī ir tik svarīgi lauksaimniecības, eh, tautsēmniecībai, tirzniecībai un izaugsmē un citiem jautājumiem. ģēī tagad vairs netiec tikai uz divām, trim dalībvalstīm kopš 90. gadu beigām. Uh, ir aizvien vairāk eh, valstu, kuras eh, piešķir šādus ģēī saviem produktiem. Tātad nav vairs tikai šampadietis vai skotu viskijs, tagad ir arī zviedru dagvīns, eh, kā arī produkti no citām valstīm, arī no Latvijas, kam ir šādi ģēī. Tālāk nav runa par pašām precēm kā tādām, bet runiet par to kvalitāti, par eh, kvalitāti, kura ir atzīta no patērētāja puses eh, starptautiskajā tirgu, un to arī lauksaimniecības sekretariātā eh, minēja diskusiju kontekstā, ka tātad runa ir par šo produktu kvalitāti. Šāds produkts parasti izmaksā aptuveni divas reizes vairāk, pat vairāk nekā divas reizes vairāk nekā produkts, kam nav šāda marķējuma. Un um, šeit runa ir arī par ļoti lielu nodarbinātības apjomu, tātad uh, ļoti daudz darba vietu ir atkarīgas uh, uh no šiem JI, piemēram, Kontēsiera eh, rūpniecībā ir nodarbināti aptuveni 15 tūkstoši cilvēku, un eh, to pašu var teikt arī par citiem produktiem. Kad mēs diskutējam par saviem nolīgumiem ar eh, um, partneriem, ir pilnīgi noteikti nepieciešams uzstāt uz šo jautājumu nozīmi un ir nepieciešams aizsargāt šos ražotājus. Uh, Ir eh, arī eh, dažādi eh, gadījumi, kad produkti tiek pasniegti kā JI produkti, kaut arī viņiem nav šī marķējuma, piemēram, Austrālijā ražots fetas grieķu sieris vai kur mm, citā valstī, nevis Itālijā ražots parmas sieris un uz iepakojuma ir arī Itālijas karogs, lai maldinātu pircējs, bet tātad šie produkti, kas tiek pasniegti, kā JI produkti tādi nav. Un jautājums ir par to, kā aizsargāt labāk uh, šos uh, ražotājus, šos autentiskos ražotājus. Tātad uh, tiek izmantota šo Eiropas ražotāju reputācija ļaunprātīgi, un šī reputācija tiek grauta, un tajā pašā laikā arī, protams, tiek nodarīta ekonomiski. Uh, kaitējumi. Ir tā nepieciešams lielāka, nepieciešama lielāka aizsardzība mūsu ražotājiem un JI produktiem ir nepieciešams administratīvi nostiprināt šos jautājumus arī no valdību puses, jo, protams, ja ražotājs vēlas tiesāties, tad tas ir pārāk dārgi. Un, um, šiem ražotājiem ļoti bieži nav līdzekļu, lai tiesātos ASV, Ķīnas vai Kanādas eh, tiesās. Tāpat eh, šajā jautājumā Eiropas Savienība izmanto IPR režīmu un eh, ir jāpanāk tas, lai tiešām maksimāli saglabātu aizsardzības statusu šiem ražotājiem Un uh, ceturtkārt ir jābūt konkrētam sarakstam, ar uh, kuras starpniecību, ar uh, tātad šo tiesību aktu starpniecību tiktu aizsargāt šie ražotāji. Tad viņiem jāparādās sarakstā pielikumā, un tad attiecīgi ir regulējums starpniecību, viņiem tiek nodrošināta nepieciešamā aizsardzība. Darbkārtībā šie jautājumi, protams, ir iekļauti, taču es nezinu, vai mēs Nairobi panāksim uh, Eh, konkrēts rezultāts. Mums ir arī par Vaipo Lisabonas līgumā atrunāt vairāk jautājumi un te runē tātad par daudzpusēju eh, nolīgumu, eh, kas paredz to, ka dalībvalstis var divpusēji aizsargāt savus produktus. Tālāk runāt par divpusējo darbkārtību pēdējo gadu laikā Jūs varat redzēt ekrānā to, ka pirmkārt ir tātad uh, valstis, uh, kurā ir uh, vīna un pietoto dzērienu nolīgums violetā krāsā. Tālāk ir nolīgums ar valstīm, kas ir zaļā krāsā iekrāsotas, tātad JI nolīgums. Tad ir valstis, um, kurās šobrīd nu, risinās sarunas, um, un visbeidzot, gaiši zilā krāsā ir uh, valstis, kurās būs uh, turpmākas uh, sarunas, tātad nākotnē norisināsies GI sarunas. Tātad šeit kartē redzams visas iesaistītās valstis. Ķīnas eh, tirgus, protams, ir ļoti nestabils un eh, ļoti sensitīvs, eh, līdz ar to šeit rodas arī vesela virkne šķēršļu, taču varam redzēt kartē arī pārējās valstis, un, kā jau minēju, turpmākās sarunas arī tiks vestas atsevišķās no šīm valstīm. Un um, tad varam redzēt, um, kādas, kāda šobrīd ir sarunu gaita. Mēs vēlamies administratīvu aizsardzību, kā jau minēju, kas palīdzētu tiesāties, tad šķirt šo strīdus tiesas ceļā ražotājiem, kuriem pašiem ļoti bieži nav iespējas to darīt. Tātad nepieciešams jau sākotnēji nodrošināt šo aizsardzību, lai samazinātu strīdu eh, šķiršanas izmaksas. Mēs eh, TTIP ietvaros eh, nevēlamies panākt to, lai ASV mainītu savu IPR sistēmu vai arī nevēlamies uzspiest savu IPR sistēmu un nevēlamies arī uh, atsaukt vai monopolizēt tos nosaukums, kas ir kļuvuši par, mm, kas ir kļuvuši par lietvārdiem, kas ir kļuvuši par tādiem vispārīgi pieņemtiem vārdiem. Tātad eh, nevēlamies arī aizstāvēt uh, un aizsadz, eh, aizsardzību nodrošināt tādiem eh, nosaukumiem, mm, kā šorizo vai pitas sieram vai kamambēram, kas ir no uh, Eiropas Savienības, bet kam nav ģēī marķējuma. Tātad šie, protams, nebūs mūsu centieni. Taču mēs vēlamies nodrošināt iepriekš minētos aspektus administratīvo aizsardzību, uh, un um, augstu līmeņa aizsardzību šiem produktiem starptautiskajā tirgū. ASV um, pēdējās sarunās ir panākusi uh, aizsardzību saviem produktiem, kam gan nav ģēī marķējuma, taču uh, tiem ir cits nosaukums, kas uh, ir līdzvērtīgs un um, tātad um, šīs eh, sarunas, protams, eh, virzās uz priekšu eh, apusējā veidā un tiek panākta šī apusējā aizsardzība. Un es domāju, ka, ja ir ļoti svarīgs, tas vitāli svarīgs jautājums Eiropas Savienībai un bez šī jautājuma izskatīšanas un mūsu rezultātu panākšanas parlaments pilnīgi noteikti nevarēs atbalstīt TTIP. Un tātad šis jautājums ir svarīgs gan lauksaimniekiem, gan ražotājiem, tātad ļoti plašam iedzīvotāju, lok, iedzīvotāju lokam. ASV ir piedāvājusi arī samazināt mūsu aizsardzības līmeni Eiropā, lai atļautu Amerikas fetas. Šie aspekti nav pieņemami un um, ir nepieciešams uh, nodrošināt to, lai uh, tādi nosaukumi kā šampanietis eh, netiktu izmantoti ASV, kā tas, tas eh, notiek šobrīd. Es eh, domāju, ka šie ir ļoti sarežģīti jautājumi, protams, taču es ceru, ka komiteja, ka jūs komiteja sniegs nepieciešamo atbalstu šo jautājumu risināšanā. Tas arī būtu viss. Paldies! Paldies! Uh, Eh, godātie kolēģi, tagad mums ir jāpāriet uz eh, angļu valodu. Esam saņēmuši desmit minūšu ilgāku tulkojumu, taču tagad eh, nākas pāriet uh, organizatoriski iemeslu dēļ uz angļu valodu. Saka priekšsēdētāja kungs. Madam Moska. Obrigado, Sr. Presidente. E apenas para referir de forma breve que